Lūdzu, ieņemiet vietas un sāksim sanāksmi. Un uh, preses pārstāvjiem gribētu lūgt no mums atvadīties. Per favore, Mr. Bruno glielo vuole dire di allontanarsi magari. Vabbè, vabbè. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo. Labrīt visiem. Sāksim sanāksmi. Gribētu jums atgādināt, ka Olaf direktors Bruno Kungs sestdien ir aizgājis mūžībā un kā budžeta kontrolas komitejas eh, priekšsēdētājs un arī pārējo divu asociēto komiteju vārdā es gribētu izteikt dziļu līdzjūtību viņa ģimenes locekļiem. Un arī ar labu vārdu pieminēt to, cik veiksmīgi viņš vadīja Olafu. Un tagad es gribētu sveikt mūsu vidū Šemetas kungu, komisāra amata kandidātu, kurš pie mums ir ieradies uz trim stundām. Tāpat es gribētu sveikt mūsu vidū citus kolēģis no Ekon un Imko komitejām, Hārbor kundz, Bolzas kundzi. Labrīt arī jums. Labrīt, komiteju pārstāvi, budžeta komitejas pārstāvi un minēto komiteju pārstāvi. Saskaņā ar kārtības rulu mēs šobrīd pētīsim garantijas, neatkarības deklarāciju, biogrāfiju un kandidāta spēja strādāt. Jūs esat saņēmuši atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem. Šīs atbildes ir izdalītas visās valodās, savukārt deklarācija, finanšu interešu deklarācija ir arī pieejama, bet tikai angļu valodā. Tāpat arī citi dokumenti ir pieejami angļu valodā. Es gribētu atgādināt, ievērot jums atvēlēto uzstāšanās laiku komisāra amata kandidātam. Vispirms tiks dots vārds uz desmit minūtēm, pēc tam divas stundas un 45 minūtes viņam varēs uzdot jautājumus. Sāksim ar politisko grupu runātājiem. Un ir nepieciešams pieturēties pie atvēlētā runāšanas laika. Vienu minūti jautājumam, divas minūtes atbildēji un papildu jautājumam viena minūte, ja deputāts vēlas. Un pēdējai atbildēji no komisāra amatkandidāta puses viena minūte. Pirms noslēguma mums būs iespēja noklausīties vēl desmit minūtes Šemets kunga runā. Jūs varat runāt savā valodā, mums ir pieejams tūkojums visās 22 valodās. Šī uzklausīšana tiek pārraidīta tiešraidē internetā parlamenta mājaslapā. jo internetā būs pieejams arī sanāksmes protokols un uh, izvilkuma no protokola jau būs pieejama daudz ātrāk. Un tagad došu vārdu Šemets kungam, lūdzu. Madame la Présidente, Monsieur le Président. Priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Esmu sajūsmināts uzstāties jūsu priekšā kā komisāra kandidāts eh, Muitas Savienībai, auditam un cīņai pret korupciju. Citiem vārdiem, kā, eh, kā komisārs esmu apņēmies veidot eh, plašu diapazonu ar dažādiem rīkiem, lai varētu varētu izpildīt Eiropas cilvēku gaidas. Ekonomiskais progress, darba ietvidošana, spēcīgas sociālas garantijas, e, tās ir Eiropas, Eiropiešu nepieciešamības šodien. Drošums un drošība, e, klimata draudi, enerģijas piegādes, e, to, tas viss izraisa bāžas mūsu līdzpilsoņos. Un tādējādi šīm bāžām ir jāvirza mūsu darbības es vēlos norādīt, ka ar savām darbībām es vēlos veidot eh, sarkano pavadienu eh, saviem lēmumiem un savām darbībām. Cīņa pret eh, krāpniecību ir krietni vien, pieprasa krietni vien vairāk pasākumu nekā pārbaudas un kontrolas, un šie instrumenti ir pilnībā jāizmanto Eiropas ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Ja jūs esat gatavi atbalstīt manu kandidatūru, Es gatavojos būt pār komisāru, kas ir ar ļoti eh, plašu portfeli. Ienākumi un izdevumi ir budžeta divas puses, un eh, šiem viena, eh, viena cik labiem pasākumiem ir jākalpo sabiedrības interesēm. Ir šeit jāpiemēro vienkārši principi, tādi kā caurskatāmība, atbildība un, protams, respektējot nodokļu maksātāju naudu. Un tāpēc cīņa pret jebkura veida krāpniecību, vai tas būtu saistām ar budžeta izdevumiem, vai muļķu ieņēmumiem, vai nodokļiem, būtu mana ikdienas darba pašā centrā. Man nav nekādu šaubu, ka Eiropas uh, Olaf birojs ir ļoti nozīmīga loma šajā darbā. Olafs savos pirmajos desmit darba gados ir izveidojis nozīmīgu reputāciju un iegūs labu reputāciju. Es eh, gribētu pieminēt eh, šobrīd Frans Hermanu Bruneru, pirmo Olaf ģenerāldirektoru, kurš, diemžēl, ir aizgājis mūžībā pagājušās nedēļas nogulē. Tajā pašā laikā mums ir jāapzinās e, jauni izaicinājumi, ar kuriem saskarās Olaf birojs, un jāpiezīmē, ka mēs nedzīvojam ideju trūkumā, tomēr mums ir jāpatur atvērtas domas un jāizpēta visas iespējas, gan jau tās, kas mums ir uz darba galda, gan tās, kas varētu mums nākt priekšā nākotnē. Olaf Nietkarība, e, tā atbildība, Eiropas uh, prokuroru biro izveidošana, tie visi ir ļoti nozīmīgi un sarežģīti pasākumi. Es apzinos uh, parlamenta viedokli šajā sakarā un tāpēc esmu uh, iecerējis apspriest visus priekšlikumus ar jums. Runājot par Eiropas Savienības budžeta izdevumiem, tas nozīmē par e, cilvēku naudu. Gribu norādīt, ka nav nekādu argumentu vai pamatojumu, lai varētu attaisnot to nepareizu izlietošanu. Tāpēc e, izdevuma audits būs manu prioritāšu augšgalā. Mēs nesākam no tukšas vietas, jau iepriekšējo gadu laikā ir paganāks krietnes eh, progress. Tomēr mums ir jānodrošina eh, tas, ka tiek uzskaitīts ik viens eiro. Mans mērķis ir samazināt kļūdu risku ar minimālām administratīvām izmaksām. Manis piedāvātie pasākumi ir vairāk caurskatāmības un mazāk sarkanās līnijas pasākumu, kā arī pilnīga atbildība eh, pār visiem gadījumiem, kad līdzekļi tiek izmantoti nepareizi. Tāpat arī es eh, vēlos eh, īpaši uzsvērt caurskatāmības iniciatīvu. Gatavot konkrētus priekšlikumus uh, pieņemamam kļūdas riskam ir viens no maniem uzdevumiem budžeta kontrols pasākumos, un es strādāšu šajā jomā kopā ar saviem kolēģiem e, komisāriem, kas ir atbildīgi par konkrētām jomām. Esmu tāpat arī pārliecināts, ka ir iespēja vienkāršot noteikumus Eiropas e, fondu saņemšanai. Ja šis darbs uh, tiek īstenots veiksmīgi, tad mēs varam eh, runāt par to, kā Eiropas finansiālais atbalsts nokļūs pie saviem saņēmējiem drīzāk. Tāpat arī tas palīdzētu mums uzlabot fiskālo disciplīnu, atbildību, caurskatāmību un pasākumu vienkāršošanu. Es domāju, ka E, šajā sakarā mums ir jā, daudz jāstrādā, lai mēs varētu, e, varētu veidot vienmēr pozitīvu. Tas, kas, manuprāt, ir viens no galvenajiem mērķiem. Esmu apņēmies ņemt vērā visus jūsu apsvērumus budžeta izpildes procedūrā. Godējumie deputāti, mans darbs e, finanšu ministra kapacitātē man ir palīdzēs iepazīties ar Eiropas ekonomikas un finanšu lietām no iekšpuses. Šeit es gribu norādīt, ka ne jau e, tikai nodokļi, bet vairāk to ietekmi uz nodarbinātību, sociālo drošību un ekonomisko attīstību ir nozīmīgas. Un, manuprāt, nodokļu politika, e, muitas nodokļu politika ir jāizmanto kā mūsu rīcībā pietiekami labi es, esoša finanšu svīrā. Eiropa šobrīd atrodas pagrieziena punktā un ekonomiskā situācija ir atgūsies no brīvā kritiena. Tomēr situācija vēl aizvien ir pietiekami trausla. Mums ir jāatcerās, ka lielāko daļu nodokļu galu galā maksā mūsu pilsoņi, un ik viens lēmums, kurš ir pieņemts par nodokļu politiku, ietekmē tādā vai citādā veidā ik vienu ģimeni un mājasēmniecību. Un ik vienam lēmumam ir jāatspoguļo kāda e, konkrēta doma, otrkārt jāatbilst publiskam mērķim, un treškārt e, ir jādod sniegums tā sasniegšanai. Kā es esmu to iecerējis eh, nodokļu un muitas jomā? Pirmkārt, es vēlos pārdomāt situāciju iekšējā tirgū. Tas ir viens no Eiropas integrācijas vislielākajiem sasniegumiem. Tomēr ne visas iekšējā tirgus eh, priekšrocības tiek pilnībā izmantotas. Mums ir eh, jānoskaidro, kuri tad šķēršļi apgrūtina mūsu iedzīvotāju un mūsu uzņēmēju dzīvi Ir jālikvidē bezjēdzīgas nodokļu barjeras, ir jāatrisina visi dubultās aplikšanas ar nodokļiem gadījumi pietiekami ātrā veidā. Un mums ir jāgūst svaigs skatījums uz e, kopējo konsolidēto e, korporatīvo nodokļu bāzi harmonizācija, un es gribētu uzsvērt vienkāršošanu, varētu dot jaunas iespējas eh, uzņēmumiem izmantot iekšējo tirgu. Tas samazinātu arī izmaksas un varētu celt konkurētspēju pasaulē. Intensīvs darbs eh, labai pārvaldībai gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpusē, nodokļu sistēmas vienkāršošana, laika samazināšana, lai varētu nodrošināt eh, nodokļu atgriešanu un tā tālāk tā, protams, eh, nav. Tas, protams, nav pilns un izsmeļošs saraksts visiem pasākumiem, kas ir jāīsteno. Es gribētu uzsākt un veicināt nodokļu inovācijas pasākumus, kas varētu stiprināt, eh, stiprināt nozars efektivitāti. Tāpat arī uzskatu, ka zaļie pasākumi ir jāpatur mūsu uzmanības centrā. Esmu apņēmies arī modernizēt muitu. 21. gadsimta Eiropā ir nepieciešama 21. Eh, gadsimta muitas sistēma. Šeit es runāju par e-muitu, kas ir balstīta uz moderniem kodiem un izmanto informācijas tehnoloģijas. Šāda muitas sistēma būtu noderīga mūsu uzņēmējiem un mūsu pilsoņiem palīdzētiem ietaupīt gan laiku, gan līdzekļus. Tāpat arī šāda sistēma varētu īstenot savu uzdevumu tīri kvalitatīvi, nodrošinot mū, aiz, mūsu robeža aizsardzību tirgu un īpašumtiesību aizsardzību. Taiskaitā intelektuālo īpašumu. Runājot par savām prioritātēm, es atsaucos uz ekonomiskām budžetam, budžeta un nodokļu politikām. Tomēr es gribētu norādīt, ka tas ir nevis pašmērķis, bet tikai līdzeklis uh, Eh, mērķa sasniegšanai. Tajā pašā laikā tam ir jāpalīdz pātrināt tās izmaiņas, kuras eh, sagaida iedzīvotāji, lai varētu stiprināt sociālo modeli, kurā neviens netiktu marginalizēts. Eh, šis ir sarežģīts uzdevums, un, manuprāt, uzdevuma sasniegšanas atslēga ir visu institūciju pūliņu koncentrēšana, tāpēc cieša sadarbība ar jums ir nozīmīga ikvienā mana darba etapā Esmu gatavs informēt jūs tāpēc ne tikai par eh, panākumiem, bet arī par visām problēmām, ar kurām es eh, varu saskarties savā darbā. Un es ceru, ka šī uzklausīšana būs pamats mūsu turpmākam dialogam. Paldies! Grazie, uh, signor commissario. Do adesso la parola. Paldies, komisārkungs, vai drīzāk komisāra amatkandidāta kungs, un tagad došu vārdu Grēslas kundzei vienu minūti. Paldies šobrīd. Budžeta jautājumi mums ir ļoti būtiski, un uh, Es gribētu arī teikt dažus vārdus par Brunerkunga aiziešanu, tā kā viņš ir no mums aizgājis, tad mm, rodas jautājums, kāda būs Olaf nākotne. Pamatā ir tāda problēma, ka komisija jau 14 mēnešus bloķē Olaf reformu. Vai jūs esat gatavs līdz gada beigām izstrādāt nepieciešamo darba dokumentu, lai varētu turpināt Olaf reformu? Mēs baidāmies no tā, ka komisija. Uh, izveidos atkal jaunu institūciju, šo te prokuroru iestādi, un tas mums maksās daudz laika un līdzekļu. Uh, Olaf direktori nosaka starpinstitucionālā kārtā, vai esat gatavs ātri atrast viņam aizvietotāju un starpinstitūciju kārtā to noteikt. Es zinu, ka tas tiešām ir nepieciešams. Un treškārt, parlaments vēlas lai uh, Olaf garantijas uh, būtu noteiktas, un vai jūs esat gatavs darboties, lai tas tiktu īstenots? Paldies! Grazie! Signor komisāru, divi minūti. Paldies komisāram atkandidātam, divas minūtes lūdzu. Uh, thank you, Mr. Chair. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu sākt ar otro jautājumu. Es domāju, ka mums ir kopīgs uzdevums raudzīties, lai tik nodrošinātu Olaf darbības pēctecība. Es domāju, ka komisija darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to. Un komisija jau ir sazinājusies ar juridiskajiem dienestiem, lai rastu piemērot risinājumu šai problēmai. Un jūs zināt, ka Kalas kungs šobrīd joprojām ir atbildīgs par Olaf aktivitātēm, un mēs strādāsim cieši sadarbojoties ar viņu šajā jautājumā, un es esmu gatavs ar jums apspriest visus iespējamos veidus, kā doties uz priekšu šajā virzienā. Es domāju, ka mūsu galvenais uzdevums ir raudzīties pēc iespējas drīzāk, lai tiktu sarīkot, sarīkots jauns konkurss uz jaunā ģenerāldirektora amatu. Un līdz ar to es būšu priecīgs, ja jūs ar mums sadarbosieties un lai mēs varētu izstrādāt labu darba aprakstu jaunajam Olaf ģenerāldirektoram. Kas attiec uz likumdošanu par Olafu, Es domāju, ka tas ir nepieņēmami, ka komisija nav reaģējusi uz priekšlikumiem, kurus izteica padome un parlaments attiecībā uz likumdošanu. Tas tika iesniegts parlamentam 2006. gadā, un jūsu priekšlikumi tika iesniegti 2008. gada novembrī. Jūs zināt, ka prezidents Barozo ir apņēmies savās politiskajās vadlīnijās, viņš to ir arī norādījis, viņš ir apņēmies izveidot neatkarīgu Olafu. Un šo priekšlikumu atbalstīja parlamenta deputāta absolūtais vairākums, un tāpēc es domāju, mums būtu jāatrod pareizais veids, kā šo problēmu atrisināt. Paldies! Grēslas kundze, jums viena minūte. Olaf eksternalizācija, kas ir iekļauta Barozo vadlīnijās, un parlaments piekrita Barozo viedoklim, bet es domāju, ka to nevar uzskatīt par to pašu, ko parlaments izteica atbalstot šo te eksternalizāciju. Parlaments ir savādāk viedokli pauds, kā jūs vēlties šo konfliktu atrisināt. Es nevarēju tagad saprast no jūsu atbildes, vai jūs iesniegsiet darba dokumentu par Olaf darbības turpināšanu vai nē. Paldies. Šemets kungam viena minūte. Paldies. Mēs diskutējām par šo jautājumu detalizēt ar prezidentu Barozo, un es jūs varu pārliecināt, ka prezidents ir apņēmības pilns izpildīt savas politiskās vadlīnijas, kuras atbalstīja lielākais parlamenta deputātu vairākums. Viņš uzskata, ka politiskās vadlīnijas nav vienkārši dokuments, tās ir vadlīnijas, kurā, kuras viņš vēlas pildīt savā turpmākajā darbībā. Un, protams, mums ir jāatrod veids, kā šo jautājumu risināt. Un šajā ziņā es esmu pilnīgi atvērts diskusijām ar jums, lai atrast labāko iespēju, kā garantēt, ka Olaf strādā efektīvi, neatkarīgi un efektīvi. Paldies. Paldies. Gājerkunga vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Komisār kungs. Es atgriezīšos pie Olaf jautājumu. Šī komiteja ir pārliecināta, ka Olafam ir jābūt tādam ļoti efektīvam no organismam. Un tas ir, tā ir mūsu politikas sastāvdaļa, un mēs uzskatām, ka krāpniecības apkarošana ir tāda joma, kurā Eiropas Savienība nedrīkst zaudēt modrību. Uh, Jūs tikko teicāt, ka šis misijas paziņojums eh, no Barozo kunga un komisijas prezidenta vadlīnijas, tā arī to varētu saukt, ir um, apstiprināts ar lielu parlamentu deputātu vairākumu, bet manu politiskā grupa gan tu par to nebalsoja. Bet es nedomāju, ka No tā izriet tas, ka attiecībā uz visiem, visām jomām, par ko tika balsots, mēs varam uh, rēķināties ar parlamentu vairākumu atbalstu. Es labprāt no jums dzirdētu, vai jūs vēlaties iestāties par to, lai Olaf uh, paliktu Eiropas komisijas neatņemama sastāvdaļa. Paldies, Šemets kungs. Divas minūtes, lūdzu. Paldies par jautājumu. Es e, varētu atkārtot savu pirmo atbildi, proti, es domāju, ļoti svarīgi mums visiem ir garantēt, lai Olaf darbotos neatkarīgi un efektīvi. Es domāju, ka līdz šim Olaf ir strādājis ļoti labi, apkarojot krāpniecību un korupciju Eiropas Savienībā. Un šajā ziņā mums ir jāpa, jāpasakās Bruner kungam, kurš bija pirmais Olaf ģenerāldirektors. Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt strādāt tādā pašā garā, un eh, kopīgi mums ir jāsadarbojas, lai atrast labāko veidu, kā virzīties uz priekšu un kā atrast risinājumu Olaf jautājumā, lai Olaf būtu neatkarīga iestāde, ārēja iestāde. Tāpat arī jāņem vērā Eiropas e, prokurora jautājums. Mums ir jārisina, jādiskutē ar jums, kā apvienot šos abus jautājumus, kā atrast labāko veidu, kā šīm institūcijām funkcionēt. Bet ņemot vērā Eiropas prokuroru, uh, institūcija. Protams, tas ir ilgtermiņa uzdevums. Mēs ar komisāru Redingu jau esam par to runājuši, un mēs esam gatavi sadarboties ar viņu šī jautājuma risināšanā. Grazie lei, onorevole Gajer. Paldies. Gairkungs, jūs vēlties atgriezties vēl vienu minūte. Es domāju, ka jautājums par Olaf neatkarīgo darbu gaitu jau netiek debatēts, to katrs šajā komitejā atbalsta. Jautājums ir par to, kā Olaf var efektīvi strādāt, ja tā vairs nebūs komisijas sastāvdaļa, bet gan atsevišķa aģentūra, vai arī tāda aģentūra, kas, teiksim, nu, kam vēl ir jāiestrādā šajā lielajā darbā. Vai jūs atbalstat prezidentu Barozo, ka Olafam būtu jākļūst neatkarīgai aģentūrai, un kā tas ietekmēs, un kā mēs varēsim raudzīties, ka tā efektīvi strādā. Paldies! Vienu minūtu Šemets kungam. Es domāju, ka galvenais jautājums ir efektivitāte, ar kādu Olaf strādās. Es domāju, ka mūsu pilsoņi, viņiem būtībā nav tik svarīgi, kā institucionālā līmenī ir veidots Olaf. Es domāju, ka viņiem būtiskākais ir tas, uh, vai šī aģent, kā šī aģentūra strādā apkarojot korupciju un krāpniecību un uh, risinot citus svarīgus jautājumus. Un šajā ziņā es domāju, ka mums vajadzētu izvērtēt visus par un pret. Jādomā par visu to, kas ir nepieciešams, lai garantētu, ka mēs panākam tos mērķus, kurus no mums sagaida un kurš no Olafa sagaida iedzīvotāji. Un es, jūs varat būt droši, ka es būšu pilnīgi atvērts diskusijām. Mēs varēsim runāt par visām, visu informāciju, kas ir saistīta ar Olafa nākotni. Grazie. Un minūte all'onorevole Čacimarkakis. Paldies, Hacimarkakis kungs, vienu minūti. Labdien, mēs pārstāvam Eiropas iedzīvotājs, un tāpēc es arī trešās grupas vārdā varu teikt, ka mums ar šo Olaf eksternalizāciju ir problēma. Jūs teicāt, ka jūs ar mums vēlties diskutēt, bet jūs jau redzēsiet, ka mēs esam pret šo eksternalizāciju. Es gribētu runāt par nevalstiskajām organizācijām. Arī šeit ir uh, joma, kur var notikt krāpniecība, un tāds arī notiek, un mēs secinām, ka komisija līdz šim ir vilcinājusies uh, un nav definējusi šādas nevalstiskās organizācijas un nav pateikusi, kuras nevalstiskās organizācijas tā atbalsta. Un es domāju, ka teiksim, patērētāja tiesības jomā un vidas aizsardzības jomā ietekmi ir ārkārtīgi liela, bet mēs nezinām, kā NVO ir sastādīts, vai tās ir demokrātiski ievēlētas. Šeit trūksta aizsardzība, caurskatāmība no komisijas puses un nodokļu maksātājiem nav skaidrs, kas tur īsti notiek. Vai jūs esat gatavi šādu sarakstu iesniegt, lai panāktu lielāku caurskatāmību attiecībā uz NVO? Paldies! Grazie, komisāru, par domu. Paldies! Paldies! divas minūtes. Uh, the... Jā, es domāju, ka jautājums par um, nevalstiskajām organizācijām ir ļoti svarīgi. Problēma ar definējumu. Man šķiet, ka ja mēs kopā varētu atrast tādu kopīgu aprakstu tam, kas ir nevalstiska organizācija, tas noteikti būtiski palīdzētu šī jautājuma risināšanā. Es pilnībā jums piekrītu šī lietā, bet problēma ir tāda. Ja mēs paraugamies, kā dalībvalsts likumdošanā ir nodefinēts nevalstiskās organizācijas, tad šeit ir milzīgas atšķirības un ļoti grūti ir atrast kopsaucēju nevalstisko organizāciju definējumam. Tomēr es domāju, ka, protams, būtu ļoti labi, ja mums tas izdotos. Kas attiecās uz caurskatāmību, man šķiet, ka mēs esam jau darījuši ļoti daudz. Mēs, piemēram, internetā publicējam Eiropas Savienības finansējumu saņēmējus, ieskaitot arī nevalstiskās organizācijas, un šobrīd ik viens var internetā e, atrast kādi līdzekļi piešķirti kuram saņēmējam. Es esmu gatavs iet vēl tālāk. Es uzskatu, ka Patreiz esošās interneta eh, mājaslapas, kur var eh, dalībvalstīs tātad atrast konkrēto finansējumu saņēmējs, nav vēl pietiekami labi attīstītas. Mēs varētu izstrādāt labākus, eh, labākas meklētāju programmas kas palīdzētu gan iedzīvotājiem, gan arī Eiropas parlamenta deputātiem un visiem no mums uh, sakot tam, kas notiek ar līdzekļu saņēmējiem. Uh, un kā šie līdzekļi tiek izlietoti. Paldies! Grazie, onorevole Čācis Markakis, es arī tīnu. Paldies, Markakis kungām, vēl papildus jautājums divas minūtes. Komisāras gribēja teikt, ka šajā reizē ne tikai dalība valsts nav pareizi strādājušas, bet arī komisija nav uh, pēc vairāk kārtējiem lūgumiem izstrādājusi sārakstu kaut vai internetā, ko mums iesniegt, un es priecājos, ka jūs diskutējat ar mums par to. Es gribētu jautāt, vai būtu iespējams šādu vienotu sārakstu vai, teiksim, internetā to publicēt. Uh, izveidot prezidents Barozo ir jaunu sadalījumu izveidojis, un um, vai jūs redzat to līdzīgi, vai, teiksim, Kalas kungs, kuram bija tāds plašāks portfels, varēs uh, nu, saskatīju to, ka atsevišķi komisāri kolēģijā varēja labāk tā kā paslēpties, un ko jūs domājat darīt, lai tas tā nevarētu nākotnē notikt? Grācie, un minūte. Paldies, vienu minūtu atbildē, lūdzu. Yes, so, uh... Paldies. Es situāciju saprotu tā, ka visa informācija par finansējumu saņēmējiem no Eiropas Savienības fondiem, tai ir jābūt pieejamai gan parlamenta deputātiem, gan iedzīvotājiem, jo tā ir mūsu pilsoņu nauda, un viņiem ir tiesības zināt, kā šie līdzekļi tiek izlietoti un kas šos līdzekļus izlieto. Ja sistēmā ir kāda trūkuma, tad es esmu gatavs strādāt pie to novēršanas. Grazie. Paldies, Stājas kungs. Es esmu šeit priekšsēdētāji un komisāri kungi. Tātad mans jautājums ir Saka... Komisārkungs, esmu e, referents par e, pašfinansējumu, un es strādāju pie jautājumiem, kas ir saistīti ar PVN izkrāpšanu. Mēs e, vērtējam starp 60 līdz 100 miljārdiem, un kopīgāks skrāpšanas apjoms varētu būt pat līdz 150 miljārdiem. Mēs esam pieņemuši divas iniciatīvas ziņojumus ar ieteikumiem par. par Eh, krāpšanos PVN ziņā un par fiskalitāti tabakas eh, eh, izstrā, attiecībās tabakas izstrādājumiem. Un vai šeit, ja jūs gribētu izvēlēties kādu rekomendāciju, kuru jūs izvēlētos? Paldies, divas minūtes atbildēji. Yes, I read your report with uh... Jā, es izlasīju jūsu ziņojumu tiešām ar lielu interesi, un es esmu lasījis vēl arī daudzus citus ziņojumus, ko bija sagatavojuši godājumie parlamentu deputāti. Un es uzskatu, ka šie ziņojumi e, bija ļoti interesanti un deva vielu pārdomām par to, kādus pasākums varētu veikt šajā jomā. Un es pilnībā piekrītu jums. Uh, tajā, ka situācija ar krāpšanas gadījumiem PVN maksājumos ir um, jārisina un ir jāievieš papildus pasākumi. Komisija jau ir ierosinājusi padomēji daudz šādus pasākumus. Pirmkārt jau pieprasot pātrināt informācijas apmaiņu starp dalību valstīm par PVN maksātājiem, lai atrisinātu PVN maksājumu jautājumu par importētajām precēm, jo līdz šim uh, tā bija viena no sistēmas vājām vietām. Un par šiem jautājumiem padomu jau ir pieņēmus lēmumu. Tāpat vajadzētu eh, censties um, atrisināt jautājumu ar tā saucamajām uh, karuseļu nodokļu ehm, nemaksāšanas schēmām, kas uh, tiek iz, izveidotas pēc karuseļu principa, tādējādi novedot pie izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Ir izveidota fiska informatīvā sistēma un Es domāju, ka Eirofisk sistēmas izveidošana un efektīva informācijas apmaiņa par krāpšanas gadījumiem noteikti palīdzēs. Paldies! Grazie, onorevole Stais, par un minūtu. Paldies, Stais kungs, lūdzu. Paldies, komisāri! man jānorāda, ka šeit ir runa ļoti bieži par noziedzīgiem grupējumiem un tīkliem, kas ir ar ļoti e, plašu fantāziju šajā jomā. Nesen e, tika ar, aizturēti divi angļi, piemēram, kas bija iesaistījušies šādā karuseļa e, krāpniecības schēmā par izmešiem. Tādējādi mums ir jādomā, ka šī, šeit ir nepieciešami konkrēti komentāri, konkrētas darbības, piemēram, budžeta kontrolas komitejas ziņojums ir jāskata un revīzija palāta ziņojums ir jāskata, manuprāt, tiem ir līdz šim bijis pievērsts nepietiekama uzmanība. Jūsu viedoklis. Viena minūte atbildēji. Eh, Paldies! Jā, es izlasīju revīzijas palātas ziņojumu un uzskatu, ka ir ļoti svarīgi ieviest eh, šajā ziņojumā eh, iekļautās rekomendācijas, un es Saprotu tā, ka rekomendācijas, kas, tikt, kas eh, tika mm, dotas eh, komisijai, ir jārespektē un jāievieš viennozīmīgi. Un tā būs arī viena no manām prioritātēm manā turpmākajā darbā raudzīties, lai tas tiktu izdarīts. Tālāk, kas attiecās uz PVN krāpšanas gadījumiem. Es domāju par iespēju iesaistīt Olafu šajā aktivitātē. Kaut arī mēs zinām, ka it īpaši nodokļu jomā lielākā daļa pilnvaru ir dalībvalstu prerogatīva. Tādēļ mums ir jābūt eh, piesardzīgiem, izanalizējot eh, gan iespējas, gan arī ņemot vērā olav resursus. Paldies! Eh, viena minūte Epinkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot jautājumu par to, ko jūs darīsiet ar revīzijas palātas ziņojumiem, ir tīpaši reģionālās politikas un attīstības sadarbības jomā. Tur tiek identificētas daudzas problēmas, piemēram, līdzekļu neefektīva izmantošana, mērķu nesasniegšana. Vienā no šādiem ziņojumiem tas ir pagājušā gada ziņojums par attīstības politiku, tur tik norādīts, ka viens miljārds eiro tika iztērēts tieši nevalstisko organizāciju lauciņā. Bet daudzi projekti ir dzīvot nespējīgi, un Eiropas Savienība apsaimnieko 50 tūkstošu projektus, daudz no it īpaši struktūra fondu jomā. Šeit kļūdas īpatsvars 2008. gadam joprojām ir 11%, un es uzskatu, ka tas tiešām ir nepieņēmami. Mums ir jārīkojas un jāuzlabo izdevumu struktūra fondos. Tajā pat laikā mums vajag izšķirt starp kļūdām un krāpšanas gadījumiem jo lielākā daļa no kļūdām tiešām ir radušās tādēļ, ka vienkārši nu, trūkst dokumentu, varbūt nav pareizi nodefinēti attiecīgie kritēriji, tad tās ir tādas sīkas kļūmes, bet tajā pat laikā, protams, ir arī krāpšanas gadījumi. Uh, piemēram, kad eh, līdzekļi netiek apsaimniekoti, eh, kā piemēram arī gadījumi ar Bulgāriju un Rumāniju. Un tādēļ komisija ļoti rūpīgi raugās uz to, kā darbojas vadības un kontrolas sistēmas dalību valstīs par apsaimniekojumiem līdzekļiem. Un mēs esam gatavi veikt pasākums, kas nepieciešams šai sakarā. Paldies! Paldies, uh, Sondergaard kungs, vienu minūtu. E Ja es cerēju, ka jūs atbildēsiet ar jā, bet eh, to komisāra amata kandidāts nedarīja. Es gribētu uzzināt, vai jūs personīgi iestāsieties par to, lai Eiropas Savienības nauda vairs netiktu izmaksāta tādiem reģioniem, kas nespēja izpildīt Eiropas Savienības noteikumus. Pirmais jautājums un otrs jautājums, nu varbūt, ka jūs varat skaidru jā atbildsniegt uz šo jautājumu. Uh, Vai jūs piekrītat tam, ka reizi gadā jūs varētu ierasties budžeta kontrolas komitejā, lai noskaidrot pēdējo komis komisijā notikušo skandālu, piemēram, Barozo komisijas, iepriekšējā komisijas laikā bija e, liels interešu konflikts vērojams. Piemēram, viens komisārs darbojās kādā lielā kompānijā, un viņš lobē Microsoft kompāniju, personīgi konsultē. Tas, tas bija saistīts ar personiskām konsultācijām, vai jūs reizi gadā ieradīsieties budžeta kontrolas komitejā, lai noskaidrotu šādas lietas apstākļus? Uh, on... Atbilde, paldies. Godātais deputāta kungs, man šķiet, ka komisija veic visu, kas ir nepieciešams, uh, gadījumos, kad ir eh, pierādījumi par krāpšanu vai kļūdām. Mums ir eh, finanšu korekcijas mehānisms, piemēram, un 2008. gadā finanšu korekcija un atgūšanas uh, apjoms bija gandrīz 3 miljārdi eiro. Un līdzekļu aizturēšana uh, Eh, tika izmantot eh, desmitreiz 2008. gadā salīdzinājumā ar vienu šādu gadījumu 2007. gadā. Tā kā komisija dara to, kas ir tās spēkos, bet, protams, es jums piekrītu, ka ir jādara vēl vairāk, lai situāciju uzlabotu dalībvalstīs. Tālāk par interešu konfliktiem jā, es esmu gatavs ierasties parlamentā un apspriest jebkurus jautājumus, kas būtu saistīti ar interešu konfliktu. Paldies! Paldies, Andrēsēn kundz, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Semetas kungs, jūsu atbildē uz parlamenta anketu jūs ļoti tā labvēlīgi runājāt par šādu institūciju, eh, kā eh, Eiropas līmeņa uh, prokurors. Vai jūs lūdzu varētu eh, par to pastāstīt? Vai jūs tālāk, vai jūs varētu pateikt, ka tiks ieviests jaunais rīcības kodeks komisāriem? Trešais jautājums. Vai jūs eh, zinat, ka patreizējā iekšējā auditu vadītājs bija mm, atbild, komisārs, kas atbildīgs par finansēm iepriekš, un vai neiznāk tā, ka viņš pārbauda pats savu darbu. Tālāk par š, šīm ziņojumā iekļautajām konstatācijām par krāpšanu un kļūdu, bet kā jūs definētu krāpšanas gadījumu un kļūdas gadījumu? Paldies, divas minūtes atbildē, lūdzu. Paldies. Tātad jautājums par Eiropas prokuroru institūciju ģenerāla prokurora institūciju. Protams, tam ir nepieciešamas daudz plašāks un garāks diskusijas. Tās jau notiek ilgu laiku, bet tā kā Lisabonas līgums ļauj Eiropas Savienībā izveidot šādu institūciju, tad mums vajadzētu sākt rīkoties praktiski un kādas minēja pašā sākumā. Mēs esam atšķēduši šo jautājumu jau ar Redings kundzi, un mēs noteikti sadarbosimies šajā jautājumā. Un es uzskatu, ka Eiropas ģenerāla prokuratūra noteikti uzlabotu Eiropas Savienības funkcionēšanas spēju. Tālāk par komisāru ētikas kodeksu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi pie tā strādāt, un prezidents Barozo kungs to jau pieminēja arī savajā, savās politiskajās vadlīnijās. Tas nozīmē, ka komisija ir gatava strādāt kopā ar jums un padomas starp institūciju līmenī pie šāda rīcības vai etikas kodeksa izstrādāšanas piešķirot tām atbilstošu statusu. Un es domāju, ka tas būs uzdevums jaunajam komisāram arī, kurš strādās tieši starp institūciju līmenī un būtu jāapspriež iespējas veidot to kā paraugu kodeksu visām Eiropas Savienības institūcijām. Tālāk atvainojos, bet es nesapratu pēdējo jautājumu par ģenerālu direktoru. Andrēsen kundze, jums viens vārds lūdzu jautājumu papildināšanai. Paldies priekšsēdētāji. Tātad es teicu, ka patreizējais iekšējā audita ģenerāldirektors iepriekš bija uh, Eiropas komisijas galvenais grāmatvedis, un vai jūs neuzskatāt, ka tas ir interešu konflikts, ka šis cilvēks tagad turpmākos, vismaz turpmākos divus gadus pārbaudīs pats savu paveikto darbu? Paldies! Atbilde. Es zinu Brianu Greikungu, un viņš ir ļoti tāds rūpīgs cilvēks, un mēs esam apsvieduši šo jautājumu priekšējā audita dienestu, un viņam ir ļoti daudz priekšlikumu, kā uzlabot iekšējā audita darbu, kas attiecās uz eventuālo interešu konfliktu, tad tie ir skaidri atrunāti nolikumā, tādēļ Es domāju, ka šeit nav interešu konflikts. Paldies! Paldies! Tālāk viena minūte Erenhauser kungam lūdzu. C'è qualcun altro del, dei non iscritti che vuole intendere prendere la parola al suo posto? Ja Erenhauser kunga nav, tad vai kāds vēlas runāt viņa vietā? Nē. Labi, tad pārējām tālāk. Audī kungs lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mans jautājums attiecas uz eh, DAS, eh, kur iepriekšējā priekšējā periodā priekšstādātājs nāca klāja pozitīvu dasu, un mums ir ļoti maz eh, eh, vispārīgs politikas elementu Dvarosu deklarācijā. Laimīgā kārtā mums ir jūsu rakstiskās atbildes. Kā, eh, dā, kāds ir jūsu iespējas par audita ķēdi? Kāds ir iespējas no dalībvalstīm? Un vai mums nevajadzētu veidot globālas pārdomas? iesaistot gan Nacionālās revīzija palātas, gan Nacionālos parlamentus. Līgums mums to atļauj, lai mēs varētu veidot kopīgu darbu, jo parlamenta loma ir kontrolēt izpildvaru, mūsu darbs ir kontrolēt Eiropas komisiju. Vai jūs nedomājat, ka mums vajadzētu uh, audit kvalitātei? Uh, un pār pieļaujamās kļūdas apjomu pārdomāt audita ķēdi kopumā. Cie. Paldies! Divas minūtes atbildēji. Yes, I think that uh, uh, further work towards uh, runājot par pozitīvu DAS un intensīvāku darbu, lai gūtu pozitīvu DAS, ir ļoti svarīgi. Un mēs varētu to nodrošināt uh, kopīgi sadarbojoties. Un risinot un atrisinot jautājumus, kas ir saistīti ar trūkumiem sistēmā. Jūs zināt, kā galvenās problēmas tēriņos ir saistīts ar Eiropas eh, fondu eh, apgūšanu nacionālā līmenī. Mums ir tagad izveidota jauna sistēma gada pārskatiem, divgadīgiem, un es domāju, ka tas, ka tomēr gada pārskatu sistēma vēl nav apmierinoša, pietiekam apmierinoša, un es arī domāju, ka mums ir labas iespējas uzlabot, jo šobrīd mēs sadarbojamies ar strādājam ar priekšlikumu un ar grozījumiem finanšu regulai, un mēs esam stiprinājuši audita lomu finanšu regulā, un es arī domāju, ka tas vajadzētu būt par daļu no prasībām dalībvalstīm. Un arī augstāko audita institūciju iesaistīšana varētu būt noderīga. Protams, mums ir jāsaprot, uh, Eh, subsidiaritātes jautājums, bet eh, ir vērts strādāt šajā virzienā. Paldies, Audīkungs, vienu minūti jums. Nē, man nav papildu jautājumu priekšsēdētāji. Grazie, allora, un minūto la parola all'onorevole Stavrakakis. Thank you. Thank you. I'm here to your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 Jūsu portfeļā prakstā priekšsēdētājs Baroso atsaucas uz to, ka jāstiprina cīņa pret krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu e, nomaksas. Kā jūs zināt, Eiropas biznesmeņi izmanto nodokļu paradīzes, lai varētu izņemt savus ienākumus no Eiropas nodokļu sistēmas. Mans jautājums ir, kādus konkrētus pasākumus jūs esat ieplānojuši, lai varētu izvairīties no izvairīšanās no nodokļu nomaksas un lai pārtrauktu nelikumīgas aktivitātes izmantojot offshore, jeb nodokļu paradīzes? Vai tā ir jūsu prioritāte? un kāds ir darba kalendārs šādiem pasākumiem. Un runājot par šiem jautājumiem, vai jūs esat iecerējis atsākt procedūru e, direktīvai par kriminālu e, krimināla, e, p, p, aizsardzību krimināla procesā Eiropas Savienībā, vai jūs esat iecerējis pārskatīt direktīvu, kas arī ir bloķēta 2004. Eh, Gado, eh, pa, gadā padomē eh, par palīdzību. Paldies, divas minūtes atbildēji. Jā, es domāju, ka. Manuprāt, nodokļu paradīzes jautājums un offshore jautājums ir ārkārtīgi kritisks šobrīd, kad un dalība valsts saskars ar krietnām grūtībām Turklāt eh, finanšu krīzes dēļ grūtības pieaug dalību valstīs un parādu līmenis pieaug. In, eh, the, tak, taksīšu. un mums ir jānodrošina laba pārvaldības sistēma. Ļoti daudz jau ir paveikts šajā sakarā. Komisija šobrīd eh, ved sarunas ar Lichtensteinu. Ja eh, tas eh, vainagosies panākumiem, tad tas būs kā modelis citām Eiropas valstīm, tādām kā Andora, Monako, San Marino, Šveice. Un diskusija par eh, eh, ietaupījumu direktīvu arī ir būtiska. Par uzkrājumu direktīvu arī ir būtiska un mēs varēsim pārliecināt vēl divas atlikušās dalībvalstis, kuras aizvien bloķē šo direktīvu kopā ar citu direktīvu paketi. Un direktīva par savstarpējo palīdzību ietilpst arī uh, šajā priekšlikumu kopumā no komisijas puses. Un, protams, mums vajadzētu izmantot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus, it īpaši attīstības sadarbības instruments un ies, iestrādāt labas pārvaldības jautājumu visās mūsu sarunās ar partneriem attīstībai un sadarbībai, lai varētu nodrošināt to, ka šī labā pārvaldība kļūst par vienu no būtiskiem principiem funkcionējot nodokļu sistēmai gan Eiropas Savienības iekšienē, gan pārējā pasaulē. Tā tik tiešām ir viena no manām prioritātēm, un es strādāšu pie šī jautājuma ļoti nopietni. Runājot par otru direktīvu. Es izpētīšu šo jautājumu tuvākajā nākotnē, un ja šī direktīva, ja priekšlikums šai direktīvai varētu uzlabot efektivitāti, jā, tad es būtu gatavs uzsākt to. Rivole Makovei per un minūto. Hovijas kundze, vienu minūti jums vēl ir. Jūs sacījāt, jūs atbalstījāt pašreizējā rīcības kodeksa pārskatīšanu. Vai jūs apņematies eh, palīdzēt novērst trūkums tādus kā eh, tam, ka trūkst skaidrs definīcijas iedzienam interešu konflikts, nav skaidrības par dāvanu jēdzienu un iekļaut, iekļaujot uh, brīvdienu uzaicinājums šajā kategorijā, skaidru kritēriju trūkums, lai izvērtētu, eh, lai izvērtētu savietojamību uh, pēc nodarbinātības un vai jūs esat apņēmies pārskatīt rīcības kodeksu 2010. gada jūnijā, pabeigt šo pārskatīšanu. Jums tiek dota viena minūte atbildēji. Jā, kā jau es e, pieminēju pirmīt, komisija strādās pie rīcības kodeksa grozījumiem un labojumiem un uz, aicina visas Eiropas institūcijas, tā izskatā parlamentu, veidot sava veida starp institūciju darba grupu, lai nāktu klājā ar piemērotiem priekšlikumiem. Turklāt, manuprāt, jūsu pieminētie jautājumi ir jautājumi, kas ir jārisina, bet mums jāskata rīcības kodeks platākā, plašākā izpratnē un ar priekšsēdētāju Barozu mēs apspriedām, kā padarīt šo rīcības kodeksu kā modeli visām Eiropas Savienības institūcijām, lai varētu nodrošināt to, ka pienācīgi rīkojas eh, visas institūcijas Eiropas Savienībā. Paldies, eh, Šaldemovs, uz vienu minūti. Sāk par diem. Paldies, es atrodu šeit. Kā Eiropas parlamenta deputāti, mēs esam mūsu iedzīvotāju pārstāvji. Un, protams, mēs arī vēlamies gūt ieskatu visās Eiropas Savienības darbības aspektos, arī saistībā ar to, kā tiek izlietot Eiropas Savienības nauda. Kā jūs, kā komisāra amata kandidāts, domājat, kā jūs varat garantēt, lai mēs varētu tik tiešām gūt šo ieskatu? Paldies! Divas minūtes atbildēju. Mans uzskats ir ļoti vienkāršs. Jūs, godātie deputāti, jums ir pilns tiesības pārbaudīt pilnīgi visus tēriņus, no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Un es esmu pārliecināts, ka iepriekšējā budžets izpildes apstiprināšana nu, jau lieliski parāda to, ka parlaments ļoti nopietni uztver šos jautājumus un uh, parlaments ir sniedzis arī daudz ārkārtīgi labu rekomendāciju attiecībā uz to, kā efektīvāk pārvaldīt Eiropas Savienības līdzekļus. 2007. gadā es saskaitīju apmēram 203 rekomendācijas, kuras iesniedz parlaments un uh, komisija. No tām īstenoja, man liekas, 195 rekomendācijas. Tā kā es domāju, ka tas ir tas pareizais veids, kā garantēt Eiropas Savienības budžeta efektivitāti un šo tēriņa efektivitāti, un es esmu apņēmības pilns turpināt darboties tikpat efektīvi kopā ar jums un uh, ņemt vērā un īstenot jūsu rekomendācijas. Paldies! Paldies! Nav papildi jautājumu. Delanša kungs, vien, es atvainojos, Delanša kundze. Kandidāta kungs. Tas, ka es atskrēju šajien, parāda to, ka es tiešām gribēju uzdot jums jautājumu attiecībā uz nacionālajām pārvaldības deklarācijām. Jūs zināt, ka gadiem ilgi Eiropas parlamentam tā ir bijusi prioritāte. Mēs vairāk kārt esam atklājuši, ka Komisija ir bijusi mūsu pusē, bet realitātē mēs esam ieguvuši to, ka ir ikgadējais pārskats, mēs to pārbaudījām, un tas pierādīja to, ka to pievienotā vērtība tomēr ir ierobežot. Mans jautājums ir tāds, kā jūs kā kandidāts vai kā komisārs raudzīsieties, lai šie ikgadējie kopsavilkumi tiktu, um, nu, ka no tiem izrētētu šīs te pārvaldības deklarācijas, un otrkārt, Vai Eiropas parlaments var reiķināties ar to, ka šis komisārs būs parlamenta pusē šajā būtīskajā jautājumā, ja mēs runājam par finanšu perspektīvām un nākamo starp institūciju nolīgumu? Paldies! Paldies, divas minūtes atbildēji. Es domāju, ka jautājums par šo te pārliecinātību no dalību valstu puses par Eiropas fondu izlietojumu uh, ir ārkārtīgi nozīmīgs, un eh, te nu šaubu nevienam nav. Jūs zināt, ka mēs, kā komisija, mēģinājām garantēt un izveidot Nacionālās pārvaldības deklarācijas 2005. gadā, bet eh, padomu noraidīja šo priekšlikumu. Un tā vietā tika ieviest šie ikgadējie kopsavilkumi vai pārskati. To ierosināja komisija, bet arī to tikai ar grūtībām izdevās pieņemt padomē. Un tagad šie ikdējie kopsavilkumai pārskati, šāda sistēma funkcionē jau divus gadus. Un es domāju, ka tas, ko mēs vēlamies, mēs vēlamies eh, ticamības deklarāciju, Un mēs redzam, ka jau 11 dalību valsts, no 11 dalību valstīm 4 dalību valstis uz brīvprātības pamata iesniedz šo nacionālo pārvaldības paziņojumu 2008. gadā. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka ir jau 11 dalību valstis, kuras mums dod garantijas par to, kā nauda tiek iztērēta. Un es domāju, ka pārskatot finanšu regulu, mums būtu jāvirzās tālāk, lai panāktu labāku, lai izstrādātu tādu labāku aprakstu un prasības dalību valstīm šajā jomā. Es domāju, ka mums vismaz vajadzētu mēģināt pieminēt šīs te brīvprātīgās pārvaldības deklarācijas, bet es esmu arī gatavs šo jautājumu apspriest ar dalību valstīm, jo, protams, tās ir iesaistītas šajā lietā. Un ārkārtīgi būtiski ir arī pasvītrot to darbu, kas tiek veikts vai nu izstrādājot šos kopsavilkums vai nacionālās pārvaldības deklarācijas, un šajā ziņā mēs tiešām varētu veikt būtisks uzlabojums. Paldies! Paldies! Papildi jautājumam vienu minūte. Man nav nepieciešama viena minūte, bet mans jautājums sākās ar vārdu kā. Kā to panākt? Kādas iniciatīvas jūs īstenosiet? Uh, Jums ir manev man manevrēšanas iespējas tieši, ko jūs darīsiet. That, uh, uh mentioned... Es domāju, ka es pašā sākumā jau sacīju, ka mēs šobrīd atrodamies procesā, mēs uh, trīs gadu finanšu regulas pārskatu procesā. Komisija nāks klajā ar priekšlikumu 2010. gada maijā. Tas būs attiecībā uz finanšu regulas pārskatu. Un es domāju, ka vien no, viens no maniem pirmajiem soļiem būs dot ieguldījumu finanšu regulā tieši attiecībā uz šiem ikgadējiem pārskatiem un nacionālām pārvaldības deklarācijām un tad finanšu, tiks iesniegt finanšu regulas grozījumi padomē un parlamentām, un tad notiks diskusijas par šiem grozījumiem. Un es domāju, ka mēs nonāksim pie risinājuma, kas būs piemērots abām institūcijām. Grazie, onorevole Gerbrandi, per un minūto. Paldies. Tagad viena minūte, Gerbrandi kungs. Paldies, priekšsēdētāji Delēns kundze uzdeva jautājumu, kur es gribēju uzdot, bet es varu to vēl papildināt, jo mani tā visā pilnībā jūs atbild tomēr neapmierināja. Ja es pareizi saklausījos teikto, jūs, jūs ļoti ticat caurskatāmības idejai, un caurskatāmība tad ir tas pamats, kā panākt labāku finanšu sistēmu. Bet lielākā problēma, kā mēs visi zinām, kas saistīta ar caurskatāmību un tieši Eiropas Savienības eh, līdzekļu izlietojumu, ir jau tajās dalību valstīs. Un vienkārši cenšoties pārliecināt dalību valstis būt atklātākām tērējot naudu, ar to vien nepietiek. Mums, komisija un parlamentam, ir kaut kādā veidā jāpiespiež dalība valsts iesniegt šos ikgadējos eh, kopsavilkums vai deklarācijas un eh, pastāstīt arī zinām iedzīvotājiem, kā tās tērē šo naudu. Mans jautājums ir, vai jūs nāksiet klajā ar jaunu priekšlikumu, lai piespiež dalību valstīm iesniegt šīs nacionālās deklarācijas. Mums ir jābūt ārkārtīgi stingriem šajā sakrībā. Paldies, divas minūtes atbildēji. I, I, uh, in answering the previous question. Atbildot iepriekšējo jautājumu, uz iepriekšējo jautājumu es teicu, ka es atbalstīšu Nacionālās pārvaldības deklarācijas, bet mums ir jābūt realistiem attiecībā uz to, ka finanšu regula tiks mainīt saskaņā ar Lisabonas uh, līgumu. Uh, koplemšanas procedūrā, sadarbojoties parlamentam un padomēji un komisijai. Un šajā ziņā mums ir jāstrādā kopā ar dalību valstīm, lai nonāktu pie pienācīga risinājuma. Es uzsvēru savā iepriekšējā atbildē, ka ļoti svarīgi Ļoti svarīgs ir tas darbs, kas ir ticis izdarīts sagatavojot šos ikgadējos eh, pārskatus vai Nacionālās pārvaldības deklarācijas. Un šādi domā arī revīzijas palāta, jo ja šiem dokumentiem nebūs, ja šis darbs nebūs pietiekami kvalitatīvs, tad abi šie dokumenti nebūs pietiekami vērtīgi. Un šajā ziņā mums ir jāraugās, ka tas darbs, kas ir izdarīts, audit, kurus ir veikuši Nacionālās revīzijas palāts, ka ar to visu pietiek, ka tie tiek veikti saskaņā ar starptautiskiem standartiem, lai varētu nodrošināt šo te ticamību, ka iesniegtie paziņojumi, iesniegtās deklarācijas tik tiešām ir balstīts uz uz, uz faktiem, kas atbilst, kas ir savākt saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Tas ir tas, kas mums ir jāpanāk. Paldies! Viena minūte Gebrandīkungam vēl jā, paldies jums par atbildi, bet jūs tikpat labi kā es zināt, ka padomē uh, ir šis te princips par neiejaukšanos, ja tas attiecas uz Eiropas eh, Savienības līdzekļu izlietojumu dalību valstīs. Viņu interesēs ir sastarpē neiejaukties, jo viņi vēlas izlietot šos līdzekļus tā, kā viņiem lab, labpatīk. Lab bet ja mēs e, raudzīsimies, kā to dara padomu, tad mēs nekur tālu netiksim. Es gribēju pajautāt jums, vai jūs tiešām vēlties par to cīnīties, ja jūs vēlties doties e, sabiedrības priekšā un cīnīties par lielāku caurskatāmību dalību valstīs, par to, kādā veidā tiek tērēta Eiropas Savienības e, nodokļu maksātāja nauda. Ar to vien nepietiek, tā ir cīņa, un es gribētu zināt, izdzirdēt tieši no jums, vai jūs vēlties iestāties šajā, te, izveidot komandu un tieši tiešām cīnīties par šo jautājumu. Paldies! Un minūto. Paldies, vienu minūtu atbildēja lūdzu. Es varu pateikt tikai to, ka es esmu cilvēks, kas orientēts uz rezultātu, un man pats svarīgākais ir panākt rezultātu, par kuru esam vienojušies at atkarībā no tā, kādu mērķi esam sev noteikuši. Tādēļ es esmu gatavs strādāt kopā ar dalību valstīm, lai atrastu risinājumu, kas ļautu mums uzlabot Eiropas Savienības līdzekļu izlietojumu efektivitāti, un tieši tāds arī būs mans uzdevums. Es pilnībā piekrītu jums tajā, ka patreiz esošais kļūdu īpatsvars ir nepieņemams, bet es uzskatu, ka tās jaunās sistēmas, kas ir noteiktas attiecībā uz jauno programmu periodu, jo mums vajadzētu atcerēties, ka revīzijas palāta veids savas revīzijas balstoties uz iepriekšējo finanšu ietvaru. Jaunajā finanšu ietvarā mēs esam izstrādājuši eh, procedūru, kas ļauj mums pārliecināties par to, ka eh, šis kļūdu līmenis un īpatsvars būtiski krītas. Paldies! Olmēra kungs, vienu minūti. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, äh, wir bemerken schon an diesem. Paldies, komisāra kandidātu kungs. Kā jau mēs redzējām, jums ir ļoti sarežģīti uzdevumi uzticēti, bet es tagad gribētu parunāt par komisāru kolēģiju. Jūsu mandāts aptver jautājums, kas skar daudzas nozars. Tas nozīmē, ka jums būs jāsadarbojas ar citiem komisāriem. Jums būs jāaicina uh, viņus būt caurskatāmākiem sadarbībā ar parlamentu, bet ko jūs esat iecerējis darīt, lai panāktu progresu tajās komisijas jomās un nozarēs, kur ir bijušas problēmas? Un kā jūs esat iecerējis nodrošināt to, lai jūs varētu izdarīt to, ko parlaments no jums prasa budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras sakarā. Paldies. Atbilde. Es piekrītu jums, Holmējers kundze, ka ir ļoti svarīgi izstrādāt procedūras komisijā, lai nodrošinātu, ka dažādu audita ziņojumu rekomendācijas tiek ieviests un konstatējumi tiek ņemt vērā. Un komisija jau būtiski progresu šajā jomā ir panākusi. Un es domāju, ka manā rīcībā būs attiecīgie instrumenti, lai risinātu šīs lietas. Varbūt jūs zinat, ka mums ir audita progresa komiteja, ko jūs arī atbalstījāt. Un es domāju, ka audita progresa komiteja ir izdarījusi daudz laba darba, lai nodrošinātu uzlabojumus komisijas darbā. Un es domāju, ka mums vajadzētu arī šīs aktivitātes iestrādāt eh, citās darbības jomās, un mums vajadzētu koncentrēties galvenokārt uz eh, tām uh, jomām, kas ir saistītas ar augstu risku. Protams, mēs varam pilnveidot vadības sistēmu komisijā un uh, koncentrēt savu uzmanību uz uh, audita uh, progresa komitejas norādītajām augsta riska jomām komisijā. Un es personīgi esmu gatavs šādu pozīciju arī realizēt savā darbā? Manā pakļautībā būs arī um, audita dienests, iekšējais audits, un mēs noteikti koncentrēsim savu uzmanību uz galvenajām riska jomām. Paldies! Grazie, onorevole Olmeier, per un minuto, se vuole. Paldies! Homērs kundze, vai jūs eh, vēlaties uzdot papildus jautājumu? Jā, es gribētu uzzināt, kā jūs iedomājaties sadarbību ar Olafu un tādā konkrētā veidā. Ja Olaf vairs nebūs komisijas sastāvā un otrais, kāds pasākums jūs īstenosiet, ja būs skaidrs, ka parlamenta prasības netiek izpildīts, bet, nu, būtībā jūs esat atbildīgi par to, lai tas eh, varētu tikt, ties, lai tas varētu tikt iesniegts. Minūte. Paldies, vienu minūtu atbildē, lūdzu. Jā, es domāju, ka jautājumā par Olafu Es uzskatu, ka arī patreiz mums ir daudz institūcijas, kas nav komisijas struktūras sastāvā, bet komisāri ir atbildīgi par sadarbību ar šīm institūcijām un viņu aktivitāšu koordināciju. Tādēļ es uzskatu, ka ir iespējams izveidot modeli, kas ļauj nodrošināt ciešu sadarbību starp komisiju un Olafu. Es domāju, ka vispirms ir jāstrādā pie tiesiskā regulējuma, kas noteiktu Olaf pienākumus un atbildību arī sadarbībā ar komisiju. Bet es domāju, ka tas varbūt ir vairāk tāds ilgtermiņa mērķis. Paldies! Grazie, onorevole Balčitis, per un minūto. Paldies! Palčitis kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra amata kandidāta kungs. Šodien mēs esam daudz runājuši par Olafu par Eiropas institūciju, kuras uzdevums ir apkarot krāpšanas gadījumus. Tajā pat laikā Olaf ziņojumos mēs redzam, ka ļoti bieži dažādas kompetentās iestādes, ieskaitot arī dalību valstu tiesību sargājošās institūcijas, reaktē, re, reaģē ļoti lēni uz Olaf ieteikumiem un rekomendācijām, kas attiecās gan uz krāpšanas gadījumiem, gan uz izvairīšanos no nodokļiem. Kādus pasākums jūs esat apņēmies veikt, lai notrošinātu Eiropas iestāžu atbildīgāku rīcību? Paldies! Malonu išgirsti. Uh, eh, malonu išgirsti. Eh. Atbilde. Paldies. Jā, man tiešām bija prieks dzirdēt jautājumu dzimtajā valodā. Jā, es jums piekrītu, Balčītis kungs. Olaf izmeklēšanas rezultāti un rekomendāciju ieviešanas efektivitāte ir nepieciešama, ir, nav, nav e, pietiekama. Bet e, mums ir jāatceras, ka tiesvedība parasti ir ļoti ilga. Tādēļ varbūt mums ir pāragri e, spriest par rezultātiem, uh, tikai pēc viena vai divu gadu darba. Gatavojoties e, šai tikšanās es izpētīju pēdējo gadu rezultātus, un es gribētu teikt, ka ilgtermiņā mēs esam panākuši taustāms rezultātus. Mēs esam sodījuši institūcijas, kas tikušas iesaistītas e, krāpnieciskās darbībās, un es ticu, ka mēs. Uh, noteikti uzlabosim savu darbību. Mēs esam saņēmuši vairākus priekšlikums no tāds partija grupas, no Kreslers kundzes. Kreslers kundze runā par to, kā uzlabot uh, sadarbību ar mm, dalību valstu tiesību sargājošām institūcijām un Eiropas institūcijām. Mums ir jāsaprot, ka tiesību sargā, jo šo institūciju darbs ir nacionālā dalībvalstu prerogatīva, bet tajā pat laikā mums ir jādomā par Olav ierosinātajām lietām, kā arī par konkrēto fāzi, eh, kāda ir panākta noteiktās lietas izskatīšanā, un tas noteikti palīdzētu sistēmai funkcionēt labāk. Paldies! Paldies! Viena minūte vēl Baļķitas kungām papildus jautājumā. Godātais komisāra kandidātu kungs, jūs eh, savā atbildē runājāt par svarīgu nākotnes uzdevumu. Tas ir nodokļu sistēmas vienkāršošana, kas noteikti ietekmēs situāciju ikvienā dalībvalstī. Ko es esmu iecerējis? Atbild vienu minūtu. Paldies. Katrā ziņā nav šaubu, ka nodokļu sistēmu, ir nepieciešams izvērtēt, bet tāpat laikā ir jāņem vērā arī subsidiaritātes princips. Tas nozīmē, ka visi lēmumi nodokļu jomā tiek pieņemti padomē balsojot vienbalsīgi. Tajā pat laikā ir atsevišķas jomas, kurās mēs varētu veikt zinām vienkāršošanu. Tas attiecās uz um, tirzniecības darījumiem kopienas iekšienē, tas attiecās uz informācijas apmaiņu kopienas ietvaros, um, kā arī par uh, izvairīšanos no dubultas aplikšanas ar nodokļiem. Mēs esam plānojuši uzsākt publisko konsultāciju procesu Eiropas Savienībā, lai novērstu šķēršļus, kas saistīti ar dubulto aplikšanu ar nodokļiem un lai atrisinātu tos jautājumus, kas ir visaktuālākie uzņēmumiem un pilsoņiem. Mēs esam apņēmības gatavi risināt šīs problēmas. Tālāk par PVN. Mēs uzskatām, ka tās iniciatīvas, kas ir uzsākts, ļaus mums procesu uzlabot. Paldies! Grazie! Un minūte, onorevole Itala. Kiitos puheenjohtajani. Kysymys liittyy rakennerahastoihin. Paldies priekšsēdētāji. Man ir jautājums par struktūru fondiem. Vismaz 11% no visām izmaksām struktūra fondos ir tikušas veiktas neatbilstoši noteiktajai kārtībai. Ir veiktas pārbaudas, ir bijuši centieni atgūt nepamatot izmaksātos līdzekļus, bet e, situācija nav būtiski uzlabojusies, un to nav uzlabojis arī rīcības plāns, kas tika apstiprināts Jūs runājāt par iespēju piemērot sankcijas gadījumos, kad situācijas ir neapmierinošas, bet šīs sankcijas nav devušas nekādu rezultātu. Ko es esmu iecerējis darīt, lai atgūtu nepamatot izmaksātos līdzekļus? Paldies atbildēt divas minūtes, lūdzu. Es pilnībā piekrītu jums, ka kļūdas līmenis 11% tiešām ir nepieņemams attiecībā uz kļūdaini izmaksātiem līdzekļiem. Kaut kas ir jādara, un tāpat ir jāņem vērā, ka revīzijas palāta savas revīzijas veids tikai reizi gadā. Tajāpat laikā komisija operē ar daudzu gadu vadības un kontrolas sistēmu. mēs, piemēram, no nu pat noslēdzām sistēmu no nu, laika periodam no, 2000, no 1994. līdz 1999. gadam, un šeit kļūdas līmenis ir tikai 3%. Um, bet šeit es gribētu teikt, ka esmu jau domājis vismaz par dažiem pasākumiem, kas varētu uzlabot situāciju. Piemēram, ja runājam par vienkāršošanu, man šķiet, ka daudz kļūdas parādās tādēļ, ka noteikumi ir pārāk sarežģīti. Un komisija jau 2009. gadā nāca klajā ar vairākiem priekšlikumiem, lai vienkāršotu sistēmu piemēram, finanšu regulas pārskatīšana, periodiska pārskatīšana. Arī revīzijas palāta norādīja uz to, ka notiekuma sarežģītība apgrūtina struktūru fondu apguvi. Tālāk pieļaujamais kļūdas līmenis vai apjoms ir vēl viena iniciatīva, ko es grasos ierosīt, un tad 2010 gadā komisija nāks oficiāli klajā ar šādu priekšlikumu. Tālāk jautājums par atskaitīšanos. Ja runājam par gada pārskatu uzlabošanu un tā saucamo dalību valstu vadības deklarāciju iesniegšanu, te mums vairāk, vajadzētu vairāk runāt par dalību valstu atskaitēm un atbildīgumu. Paldies, paldies priekšsēdētājiem un paldies arī komisāram at kandidātam par atbildēm. Es gribētu teikt, ka mums ir problēma ar to, ka mums trūkst indikātoru un kritēriju, kas ļauj izvērtēt to, kā sabiedriskie līdzekļi tiek izlietoti. Es gribētu vaicāt sekojoši, vai esat darījis pietiekami, lai izvērtētu Eiropas programmu uh, ekonomisko efektivitāti? Paldies! Atbildēja viena minūte. Paldies! Es piekrītu jums tajā, ka līdz šim mēs galvenokārt esam koncentrējuši savu uzmanību uz izdevumu pamatotību un kļūdu līmeni, un visas mūsu sistēmas ir izstrādātas tieši šo aspektu noteikšanai un izvērtēšanai. Bet, kā es teicu, šis kļūdas līmenis ir jānofiksē, jo ir neakceptējami, ja šis kļūdas līmenis atsevišķos izdevumu um, posteņos, atsevišķās pozīcijās ir lielāks. bet mums vajadzētu iet tālāk un vajadzētu izvērtēt arī izdevumu ekonomisko efektivitāti, izdevumu pamatotību. Un es esmu līdzīgu uzdevumu veicis arī strādājot savā valstī iepriekš, un es domāju, ka tas būs arī viens no um, jaunā par šo jautājumu atbildīgā komisāra turpmākiem uzdevumiem. Hercogs kundze lūdzu, vien, divas minūtes. Paldies! Nesen tikušas izveidotas vairākas aģentūras. Vai jūs piekrītat, ka komisijas uh, pakāpojumu nodošana ārējiem izpildītājiem varēs nodrošināt uh, arī nepieciešamo efektivitāti un kas ir pats galvenais kontroli, kā jūs gatavoties kontrolēt šīs aģentūras? Divas minūtes atbildēja. Vispārīgi atbildot uz šo jautājumu, es personīgi uzskatu, ka pakalpojumu nodošana ārējiem izpildītājiem ir jālieto tikai gadījumos, kad tas tiek darīts ekonomiskās efektivitātes vārdā, kas attiecās uz šīm izpildu aģentūrām. Tad pavisam nesenais revīzijas palātas ziņojums runā par to, ka šādu izpildu aģentūru nodibināšana konkrētās jomās ir palīdzējusi uzlabot izdevumu efektivitāte. Un ja tas tā ir, tad noteikti šāda tendence ir apsveicama, bet man liekas, ka lielāka ir problēma ar tā saucamajām tradicionālajām aģentūrām, kuru mums patiešām ir visai daudz. Veidojot šīs izpildu aģentūras, uh, Tām tiek piemēroti konkrēti noteikumi, nolikumi, standarti attiecībā uz šo aģentūru organizatorisko struktūru, kamēr tradicionāla aģentūra gadījumā tas tā nenotiek, un mēs esam izveidojuši starp institūciju darba grupu, kas strādā pie šī jautājuma. Un viņi nāks klajā ar saviem priekšlikumiem visai drīz. Viņi piedāvās modeli, kā izveidot kopīgus standartus tā saucamajām tradicionālajām aģentūrām, lai uzlabotu viņu darba efektivitāti. Jūs zinat, ka komisija attiecībā uz aģentūrām ir apņēmusies neveidot jaunas, tā saucamās tradicionālās aģentūras, bet, protams, ir izņēmumu situācijas, kā piemēram patreizējā krīze. Uh, kad mums ir jāveic konkrēti pasākumi finanšu sektorā. Paldies! Paldies, Hercogs Kunds, papildus jautājums. Jā, paldies. E, jūs e, runājāt par efektivitāti, bet e, es gribētu redzēt, kādus pasākums jūs esat iecerējis, lai pārliecinātos par šo efektivitāti. Grazie, prego komisārām atkandidātu kungs lūdzu. Atbilde. Es pieņēmu, ka jūs zinat, ka iekšējā audita dienests veids auditus vairumā aģentūru un Šis iekšējais audita dienas ir sagatavojis arī vairākus auditu ziņojumus ar um, svarīgām rekomendācijām. Un ir doma izveidot auditu komiteju, kas analizētu iekšējā audita rekomendācijas un kas savukārt sagatavot priekšlikums uh, aģentūra vadībai, kā uzlabot situāciju. Protams, to varētu izdarīt arī privāta struktūra. Jautājums, vai mēs veidotu auditu komiteju katrā institūcijā atsevišķi vai veidot kopīgu auditu komiteju mm, visām institūcijām. Tā kā jautājums par izvēli. Paldies, Lambert kungs, lūdzu, vienu minūti. Monsieur le, le commissaire, je voudrais poursuivre. Eh, priekšsēdētāji, es gribētu turpināt Makovejas kundas uzdoto jautājumu sēriju par nodokļu paradīzēm. Katru gadu tiek vērtēts aptuveni 200 miljārdu eiro šis apjoms, jeb 2% eh, no Eiropas Savienības IKP. Šeit mēs runājam ne tikai par izvairīšanos, bet runājot par karāpšanos, skaitlis varētu būt vēl uh, lielāks tā ir netaisnība pret tiem, kuri godīgi maksā savus nodokļus. Un es gribētu zināt, eh, kā jūs attiecaties pret nodokļu paradīzēm, kas atrodams Eiropas Savienības iekšienē ļoti bieži. Uh, Eh, tas, tiek, tas notiek pilnīgi eh, legāli, piemēram, eh, arī mana valsts Beļģi ir savu veidu nodokļu paradīze, un mani kā, kom, mani interesē jūs kā komisārs nodokļu jautājumos, kā es tiecerēs cīnīties pret šīm nodokļu paradīzēm, kas, manuprāt, tik tiešām traucē vispārīgajiem interesēm. Paldies, uz divām minūtēm atbildi lūdzu. I fully agree that es pilnībā piekrītu, ka izvairīšanās no nodokļiem, nodokļu paradīzes, eh, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums pašreizajās ekonomikas krīzes apstākļos, un mums šīs jautājums ir jārisina. Un arī mēs šobrīd strādājam pie Eh, pret eh, krāpniecības nolīgumu ar Lichtenšeinu vēl aizvien ir jāpabeidz atsevišķas detaļas. Un ir arī dažas dalībvalstis, kuras ir pret eh, šo, pret krāpšanās paketi. Es domāju, ka mēs varētu izmantot arī spiedienu, lai varētu virzīt uz priekšu šo jautājumu un nolīgums ar Liechtensteinu varētu mums kalpot kā pamats līdzīgiem nolīgumiem ar citām valstīm. Eiropā konkrēti ar Andoru, Monako, San Marino un e, Šveici. Un, protams, komisijai ir jāveic sarunas manuprāt, ar nolīgumu parakstīšanu mēs panāksim krietnu uzlabošanu šajā jomā. Tāpat ir arī SAO standarti par informācijas apmaiņu, un Eiropas Savienībā mēs izmantojam automātiskās informācijas eh, apmaiņas principu, izņemot dažas dalībvalstis, kurās ir pārejas periods un pienācīga informācijas apmaiņa starp valstīm, kas atrodas Eiropas iekšienē, bet kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu nodrošināt labāku pārvaldību un mazāku izvairīšanos no nodokļu nomaksas un krāpšanos un nodokļiem. Paldies, Lamberts kungs. Vienu minūti, komisāra kungs, komisāra kandidāta kungs, jūs pilnībā neatbildējāt, jo es runāju par nodokļu paradīzēm. Jūs runājat par mazām valstiņām, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Vai jūsu pozīcija ir tāda, ka ir jā, tam ir jākļūst par noteikumu, nevis pozīciju? Un uh, Jūs sacījāt, pēdējais jautājums, ka eh, jūs esat uz rezultātu orientēta persona. Vai gadījumā, ja mēs nevaram rast konsensuālu vienošanos starp 27 valstīm, vai mums būtu jāvirzās uz priekšu pastiprināt sadarbības jomā? Paldies, vienu minūtu atbildēju. Jā, es iespējams eh, nepareizi sapratu jūsu pirmo jautājumu, es atvainojos, bet Tad, kad mēs runājam par uh, nodokļu konkurenci, man pozīcija ir pilnīgi skaidra. Es atbalstu taisnīgu nodokļu konkurenci, jo, manuprāt, tā palīdz arī attīstīt ekonomiku. Bet tajā pašā laikā mums ir jācīnās pret bīstam nodokļu sacensību, un mums šeit ir eh, rīcības kodeksu grupa, kura uzrauga situāciju un kura, kura ir palīdzējusi atsacīties no vairāk nekā simta bīstamām praksēm Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu turpināt un stiprināt šīs aktivitātes. Runājot par pastiprināto sadarbību tajās situācijās, kurās mēs redzam, ka tas varētu palīdzēt iekšējā tirgus attīstībai Eiropas Savienībā, mēs varētu turpināt strādāt pie šīm iespējām, kas ir iekļauts Lisabonas līgumā. Paldies, Bokros, nākošais uz vienu minūti. Microfono. Sorry. So 2010 should have been the... 2010. Eh, gads varētu eh, kļūt par gadu, ka Eiropas Savienība ir eh, sasniegusi mērķi kļūst par viskonkurētspējīgāko zonu pasaulē. Jose Luis Zapatero ir paziņojis, ka 2020. tagad būs jaunais termiņš. Kādus konkrētus pasākumus jūs esat iecerējis nodokļu jomā? Uh, Eh, kuri būtu jāpiemēro Eiropas Savienībā. Lūdzu, runājiet konkrēti, jo jūs jau pieminējāt vairākas jomas, ko jūs, kurās jūs atbalstāt nodokļu eh, sacensību, citās vairāk harmonizāciju. Konkrēti pastāstiet, kādas eh, konkrētas nodokļu jomas mums būtu jāīsteno nodokļu brīvdienas vai citi pasākumi, un tīri ne Tīri vai nepieklājīgs jautājums, kā jūs vērtējat savu priekšgājēju Lašlo Kovaču darbu šajā jomā? Paldies, divas minūtes atbildēji. Paldies par jautājumu. Es gribētu sākt ar uh, otro pusi. Manuprāt, Laslo Kovačs ir paveicis lielu darbu komisijā, tā saucamajā Baroso pirmajā komisijā, kad padomēji tika iesniegti daudz priekšlikumi visās jomās attiecībās uz nodokļu jomu. Protams, nav viegli panākt vienošanos, ņemot vērā vienbalsīgumu prasību. Tādējādi mums ir jāpārliecina dalībvalstis ka šis lēmums pieņemts Eiropas Savienības līmenī ir noderīgs arī dalību valstīm. Runājot pār konkrētiem priekšlikumiem attiecībā uz tuvāko periodu, uz tuvākajiem gadiem, es domāju, ka mums vajadzētu pabeigt darbu pie CCCTV. For, for I... Un es domāju, ka tas varētu būt tiešām noderīgs uh, uzņēmējiem, un es lūkšu dienestus skatīt arī šo jautājumu no mazo uzņēmumu viedokļu, jo, manuprāt, ir nozīmīgi, lai mazie uzņēmumi varētu būt mobīli Eiropas Savienībā, tas varētu būt noderīgi strādājot šajā virzienā. Un es arī domāju, ka enerģijas eh, nodokļu direktīva ir nozīmīga. Mums ir jāatrod eh, lēmumi par eh, izmešu aplikšanu ar nodokļiem, jo pašreizajā sistēma attiec tikai uz 50% no visiem izmešiem, un CO2 aplikšana ar nodokļiem varētu būt pirmais solis zaļās taksācijas sistēmā. Un nākotnē, ja mēs e, tālāk attīstam zaļo taksāciju, tad tā varētu mums samazināt e, e, citu nodokļu nastu. Paldies, Bogros kungs, papildi jautājums uz vienu minūtu. Paldies, ļoti noderīgi, bet vairāk pievērsīsim mūsu uzmanību konkrētām lietām lietām. Iepriekšējais eh, Vācijas karš, kanclers Šrēders gribēja sodīt Slovākiju, kad tā ieviesa eh, vienoto nodokļu sistēmu visā sistēmā, un tas radīja problēmas ar nodokļu sistēmām citās valstīs un izraisīja eh, veselu nodokļu sacensību, kas varētu mums nākotnē piedāvāt vairāk nekā mazāk, ja jūs tik tiešām vēlasties šo dārgo mērķi sasniegt. Paldies, vienu minūtu atbildēju. Es domāju, ka sistēmas definīcija vai tā ir. Mm, Vienotās likmes eh, vai cita veida taksācija un kas mums ir jādara Eiropas eh, Savienības līmenī, lai nodrošinātu eh, labāku sadarbību nodokļu aplikšanas jomā. Un tajā pašā laikā atstājot atbildību dalību valstīm, kuras lemj pār ieņēmumu un izdevumu līmeni, lemjot par to, cik uh, daudz sociālos izdevumus tās vēlas pieļaut. Un lai to varētu sasniegt, būtu jāorganizē augst līmeņa fórums dalībvalstu pārstāvjiem, lai politiski varētu apspriest taksācijas sistēmas nākotni. Tas varētu būt ļoti svarīgi, lai būtu pilnīga politiska diskusija dalībvalstu starpā. Paldies! Un es eh, tagad eh, nododu vadību Šārons Balskundzei, kuru es lūdzu respektēt atvēlētos laika grafikus, kā mēs to esam darījuši līdz šim. Paldies! Es domāju, mēs pieturēsimies pie līdzinājā režīma. Pirmais jautājums no Tautas partijas grupas Krācis Skundze, lūdzu. Es gan īsti nesaprotu, kur katrs sēž. Es esmu šeit. Priekšsēdētāji, komisāra amatkandidāti, savos, savās rakstiskajās atbildēs jūs sakāt, ka mums vajadzētu raudzīties uz to, lai uzņēmumiem Eiropām būtu vienot nodokļu bāze. Uh, to jūs atsījāt šorīt, bet eh, kādus vēl pasākums jūs esat iecerējis īstenot, lai izvairītos no nodokļu dempinga Eiropas Savienībā? Es zinu, ka ir ārkārtīgi sarežģīti pārliecināt dalību valstis eh, šādu problēmu atrisināt. Tas ir jautājums par politisko gribu, bet kāds būtu jūsu arguments cenšoties pārliecināt dalību valsts rīkoties šajā virsienā un tāpat Kā jūs vērtējat to, kā šis ētikas kodeks ir ticis īstenots līdz šim? Runājot tieši par nodokļu nevienlīdzības jautājumiem Eiropas Savienībā. Un eh, kā jūs domājat, kā Zviedrijas prezidentūra ar to tika galā? Paldies, lūdzu, komisāram atkandidāti. Paldies. Es domāju, ka godīga konkurence nodokļu jomā. palīdz virzīties Eiropas Savienībai uz priekšu pareizā virzienā, un jums, pare, jums taisnība, ka iepriekšējo dažu gadu laikā mēs esam novērojuši nodokļu, iekasēto nodokļu apjomu samazināšanos. Tas laika posmā no 90. gadiem. Un eh, likmju apjoms ir samazinājies par aptuveni 12%, ja es pareizi atceros. Bet tajā pašā laikā, ja mēs raugamies uz ieņēmumu pusi, tad šīs līmenis attiecībā uz IKP ir ļoti stabils. Dalību valstu līmenī, teiksim, tajās dalību valstīs, kuru nodokļu likmes ir samazinātas, tad iespējams ir, ir vairāk naudas ieņemts tieši nodokļos, un līdz ar to tad, tas it kā kompensējas. Neraugoties uz to, ka nodokļu likmes ir tikuši samazinātas. Un, protams, tās šāda praksa palīdz. Ir eh, jācīnās pret tādu nelabvēlīgu praksi un, eh, teiksim, ir dažādas arī nelabvēlīgās prakses, piemēram, peļņas novirzīšana un uh, un tiek izmantots dažādas metodas, kādā veidā var krāpties ar nodokļiem. Es domāju, ka ir jāpastiprina cīņa pret šādu veidu praksi un ir eh, mums vairāk jādara, lai panāktu, ka ētikas kodeks tiek pareizi un pienācīgi izpildīts. Papildi jautājums. Paldies priekšsēdētājiem. Komisāra kandidāti. Jūs pieminējāt nodokļu paradīzes, tāpat kā daudz citu kolēģi par to arī ir jau runājuši. Vai jūs domājat, ka būtu ieteicams risināt šo jautājumu ar ārzonas kompānijām, kas ir eh, reģistrētas šajās nodokļu paradīzēs un kas var radīt nodokļu sistēmas kropļojums Eiropas Savienībā. Daudz deputāti ir nobežījušies tieši par šo jautājumu. Paldies! Atbildi. Es jau pieminēju, ka laba pārvaldība uh, ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Es atceros, ka es pirmo reizi Lietuvā darbojos kā finanšu ministrs, tad toreiz Lietuva vēl nebija Eiropas Savienības dalība valsts, Līdz ar to es biju diezgan, man bija diezgan brīvs rokas sniedzot dažādas priekšlikums par, nec, par valsts kompāniju darbību un, teiksim, par ārzonas kompānijām. Ja es pareizi atceros, tas bija pirms desmit gadiem, tad mēs eh, noteicām nodokļus kompānijām, kurām bija darījumi ar ārzonas uzņēmumiem. Es domāju, ka mums šis jautājums noteikti ir jārisina. Darbs nebūs viegls, bet es domāju, ka pašreizējos apstākļos pastāv tāda vispārīga izpratne par to, kādu kaitējumu nodokļu paradīzes nodara nodokļu sistēmām dalību valstīs. Uh, arī citām valstīm, tā skaitā ASV. Es domāju, ka mums ir jānāk klajā ar tādu risinājumu, kā to visu novērst. Jā, jautājums bijis, bet atbild drusku garāka. Un tagad Dominīči Kungs, lūdzu. Mr. Semeta, le... Šemetas kungs. Vai jūs domājat, ka būtu reāli iespējams mēģināt izveidot tādu kā Eiropas nodokļu vienoto sistēmu ar ļoti labu pārvaldības sistēmu. Jūs jau to minējāt kā mērķi savā ievadrunā. Rakstiskajā atbildē numur uz piekto jautājumu jūs runājat par iespēju, ka varētu ieviest nodokli par finanšu darījumiem. Kad jūs uzskatāt, komisija varēs pabeigt šo priekšlikumu, un ja tas tā notiks, ja komisija nāks klajā ar tādu priekšlikumu, tad kā tas ietekmēs mūsu attiecības ar citām valstīm? Ja, bet, ja teiksim, prezidents Obama domā par kaut ko līdzīgu, vai šajā gadījumā jūs domājat tikai par finanšu darījumiem vai arī par cita veida darījumiem? Paldies! Uh, Atbildēja divas minūtes, lūdzu. Šis jautājums tiek plaši apspriests dažādos fórumos. Eiropas Savienības padome pieņēma lēmumu to attiecināt uz starptautisko valūtas fondu un, es teikšu, vēl saņemt arī SVF analīzi par to, kā tas ietekmēs vispārīgo situāciju, un komisija uzskata, ka ir iespējams virzīties uz priekšu šī priekšlikuma lietā, ja tas tiek piemērots globālā līmenī. Es personīgi domāju, ka mums ir ļoti rūpīgi jāveic ietekmes novērtējums, jāraugās, kādas būtu sekas. Uh, finanšu darījumu aplikšanai ar nodokli, jo joprojām ir daudz tādu jautājumu, uz kuriem atbildes vēl nav rastas. Un tāpat jādomā, kam tiktu izlietot šie nodokļu ieņēmumi, kāds būtu šī nodokļu pamatā. Uh, kā tas ietekmētu tirdzniecības apjomu finanšu tirgu. Austrieši ir veikuši pētījumu šajā sakarībā, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka ir jāiegulda daudz lielāks darbs, lai pieņemtu galīgo lēmumu par šo konkrēto jautājumu ir, un ir jāveic ļoti rūpīgs un apjomīgs ietekmes novērtējums. Komisijas dienas, es domāju, būs gatava to darīt. par kopīgo konsolidēto bāzi. Vai jūs turpināsiet to darbu, kas šobrīd jau tiek īstenots? Un vai jūs domājat, ka ir iespējams to pakāpeniski ieviest? Vai arī, teiksim, ir jānosaka, ka te būtu runa par atsevišķām valstīm, kas to darīs um, pastiprinātās sadarbības ietvaros, tas tieši attiecībā uz šo konsolidēto bāzi. Tad vēl piektajā atbildē jūs runājat par inovatīviem finanšu resursiem. Ko jūs ar to domājat? Atbildu vienu minūtu, lūdzu. Kas attiec uz uh, šo te konsolidēto bāzi, es esmu pārliecināts, ka mums ir jāturpina tas darbs, uh, kas ir iesākts. Un jāraugās, lai dalība valstis gūtu labumu no šīs te konsolidētās bāzes. Lai tas būtu izdevīgi ne tikai dalību valstīm, bet arī, teiksim, mazajiem uzņēmumiem, es esmu arī lūdzu savus dienestus papētīt, uh, tieši šos mazā, mazās uzņēmē darbības elementus šajā sakrībā, un es domāju, ka mums ar šo priekšlikumu būtu jāvirzās tālāk pēc iespējas ātrāk. Bet kas attiec uz iespējamo īstenošanu dažādās, dažās dalība valstīs, es pirmkārt priekšlikums pats par sevi nozīmē to, ka tas nebūs obligāts risinājums. Līdz ar to valsts var izvēlēties šo te konsolidēto bāzi un sekot, reku, un tad pildīt šīs te prasības. Tā tam būtu mana atbilde. Es atvainojos, ja jums ir trīs papildi jautājumi, jūs nevarat sagaidīt pilnu atbildi. Tagad Šmīta kungs. Paldies, es šeit sēžu vidū, kā liberāls es vienmēr esmu kaut kur pa vidu. Mēs esam šobrīd nonākuši tādā ārkārtīgi jutīgu jautājumu eh, vidū. Nodokļu, nodokļu jautājumi ir ļoti tuvu iedzīvotājiem un jums kā nākamajam komisāram tas tiešām ir kā mīnlauks. Iepriekšējais komisārs Monte, sag, Monti sagatavo šobrīd paziņojumu par rekomendācijām attiecībā uz eh, vienotā tirgus atkal ieviešanu, un profesors Monti norādīja, ka ir nepieciešams uh, šo te padarīt mērenāku šo te nodokļu sacensību, ka to vajadzētu ierobežot. Viņš piekrīt, ka nodokļu sacensībai ir jābūt, bet tā ir jātiek ieros, ierobežotai. Ko jūs domājat par šo secinājumu un kā jūs domājat, kas iznāks no šāda Montikunga ziņojuma? Kāds būs rezultāts? Vismaz, ko jūs par to domājat? Un varbūt, ka jūs varat arī pastāstīt, kādas ir jūsu cerības saistībā ar šo te paziņojumu. Uh, Divas minūtes atbildēju, lūdzu. Es domāju, ka mums ar Monti kungu vieno kopīgas vērtības, ja tīpaši attiecībā uz iekšējā tirgus attīstību. Es domāju, ka lielākais Eiropas Savienības sasniegums ir iekšējā tirgus attīstība, bet tā joprojām, šis process joprojām ir tālu no ideāla, Un, protams, mūsu mērķis arī komisāra Barņē, komisāra kandidāta Barņē kungu un citu komisāru, tāpat arī mans uzdevums ir novērst nepilnības iekšējā tirgu attieci un attiecībā uz nodokļu jomu ir ļoti daudz nepilnību. Manuprāt, laikā, kad valda krīze, būtu pienācīgi šo jautājumu risināt. Ja mēs runājam par nodokļu sacensību, man labāk patiktu, ja dalība valsts nodokļu jomā savstarpēji sadarbotos, bet es tāpat atbalstu arī godīgu sacensību ar noteikumu, ka šī sacensība nenovad pie, pie um, sistēmas um, sagrāvs. Um, un tāpēc ir jāuzraug šī situācija, ir nepieciešams līdzsvarot nodokļu sacensību. Jāraugās, kur tas nāk par labu dalību valstu attīstībai, jo es domāju, ka, ja nepastāv nekādas konkurences nodokļu jomā, ja vispār nav tādas konkurences, tad uh, Es domāju, ka dažas dalība valsts varētu mēģināt atrisināt visas savas problēmas ar nodokļu instrumentu palīdzību, un manuprāt, tas nebūtu godīgi. Papildi jautājums? Jā, protams, bet varbūt godīgu konkurenci var izprast dažādos veidos atsevišķās valstīs. To ir grūti interpretēt. Man ir papildi jautājums, jo Monti kungs nerunā par li nodokļu līmeni, bet es domāju, ka iedzīvotājiem visvairāk interesē tieši šis līmenis. Vai jūs uzskatāt, ka šis nodokļu līmenis vispār jā, kontekstā palielināsies vai samazināsies, ņemot vērā demografisko situāciju, pensiju sistēmas, problēmas ar bankām, automobīļu nozares problēmas un tā tālāk. Vai jums ir kaut kāda paredzējuma, kāds varētu attīstīties? Un pēdējais jautājums ir saistīts ar iepriekšējiem. Padoma un ministri ir ārkārtīgi stūrgalvīgi šajā jautājumā. Nu, kāpēc, lai jums izdotos labāk, šos surgālīgos ministrus pārliecināt? Lūdzu, jums atbildi. Es centīšos arī runāt īsi, lai gan jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts. Jūs zināt, ka vispārīgais nodokļu līmenis Eiropas Savienībā ir augstāks nekā Amerikas Savienotajās valstīs un Japānā. Tas ir augstāks par um, apmēram 12% punktiem, ja es pareizi atceros. Uh, Līdz ar to tas nozīmē, ka mēs bloķējam Eiropas Savienību, kas nu, būtībā ir tā diezgan smaga aplikt ar nodokļiem. No otras puses, mums ir jāpatur prātā tie jautājumi, kurus jūs pieminējāt - krīze, nepieciešamība risināt jautājumu ar pieaugošo parādu dalību valstīs, nodokļi ir viena no tām jomām, kur dalība valstis var pieņemt lēmumus, lai izmantot instrumentus nodokļu jomā. Protams, labākais veids, kā arī izsināt šādas problēmas, ir sākt ar izdevumu pusi, un tad, ja nepieciešams, tad pieņemt lēmums ieņēmumu pusē. Paldies! Nākamais runātājs tāds partijas grupas vārdā Lulings kundze. One, one minute. Wait, wait. Oui, merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kandidāta kungs. Mans jautājums attiecas uz akcīzi, akcijas nodevu konkrēti alkoholiskajiem dzērieniem. Pagātnē jūs priekštecis Eiropas komisijā visu laiku sev lauza degunu pret eh, priekšlikumu, kas at, bija paredzēts palielināt akcijas nodokli un atsacīties no nulles līmeņa uh, vieglajiem vīniem. Es uh, gribēju zināt, vai arī jūsu nodoms ir veicināt šāda veida priekšlikumu. Jūsuprāt, vai nulles līmenim vīnam vajadzētu pazust? un minimālo līmeņu pacelšanu kopš 92. gada vēl nav nonākusi līdz harmonizācijai, un vai jūs nedomājat, ka labāk vajadzētu ieviest maksimālos līmeņus stāvietā, lai nepārtraukti gribēt celt minimālos līmeņus, kas ir arī risks eh, inflācijas radīšanai? Paldies! two minutes to reply. Divas minūtes atbildēji. Akcijas nodokļu joma ir ļoti interesanta un patiesībā tas ir viens no maniem jājām zirdziņiem, kā bijušajam finanšu ministram. Man ir nācies pieņemt daudz lēmums šī jomā manā valstī. Es piekrītu jums tajā, ka ņemot vērā akcīzes nodokļu dabu, šos nodokļus ietekmē inflācijas procesi. un mēs redzam pastāvīgs mēģinājumus eh, pielāgot minimālu akcijas nodokļu līmeni eh, inflācijas līmenim. Bet šeit mums būtu jāņem vērā arī akcijas nodokļu likmju atšķirības starp dalību valstīm, kuras uh, robežojas ar Eiropas Savienības uh, dalību valstīm, tātad ar trešajām valstīm trešo valstu akcijas nodokļu līmenis, jo tas um, apgrūtina cīņu pret kontrabandu. Tad arī šādi aspekti ir jāņem vērā, un mēs nevaram uh, raudzīties uz akcijas nodokļu jautājumu tikai vienpusēji. Tāpat es saprotu, ka izņēmumi nodokļu e, jomā nav labākais risinājums. Tas pats attiecās ne tikai uz vīnu, bet arī citām lietām. Tāpat laikā es saprotu, cik grūti būs atrast kopīgu visiem pieņemamu risinājumu. Vēl jau vairāk tādēļ, ka šeit ir nepieciešams vienbalsīgs balsojums. Bet es ļoti ceru, ka mums izdosies pavirzīties uz priekšu šī jautājuma risināšanā. Paldies! Turpinājums, jautājuma papildinājums. Paldies, um, priekšsēdētāji. Es tagad pāriešu uz vācu valodu. Es domāju, ka komisāra amata kandidātam ir ļoti daudz mājas darbi vēl jāizpilda, jo, diemžēl, tas, ko viņš šodien teica, um, jāteic, nebija um, īpaši jēgpilni. Es negribētu norādīt ar pirkstu uz komisāram atkandātu, bet es domāju, ka viņa atbildes nebija apmierinošas. Mums patiesībā ir kopējais tirgus, bet vai jūs, komisāra amata kandidāta kungs, nekad neesat dzirdējis tādu lietu kā nodokļu konkurence? Atbildēja viena minūte. Uh, uh if... Es ļoti atvainojos, ja mana atbilde neapmierināja jūs, bet Es jau daudzās no savām atbildēm minēju, ka es atbalstu iekšējā tirgus attīstību un Nodokļu politika, man šķiet, ir viena no tām, kas varētu palīdzēt tālākai iekšējā tirgus attīstībai, un es esmu apņēmības pilns realizēt to, kas eh, ticis minēts manās rakstiskajās atbildēs, kā arī to, ko es teicu šīs uzklausīšanas laikā. Paldies! Tālāk došu vārdu Alvares kundzei sociāls un demokrāta grupas vārdā. Paldies, Sēmēts kungs. Ar lielu prieku uzklausīju jūsu pozīciju par cīņu pret nodokļu krāpšanos un cīņu pret nodokļu paradīzēm. Un es domāju, ka kolēģu jau vēlākās uzstāšanās pas, atspoguļo to, cik šis jautājums ir nozīmīgs un arī uh, Eh, atsevišķu valstu nevēlēšanos strādāt šajā virzienā. Manuprāt, Cemets kungs ir nepieciešams eh, konkretizēt lietas par eh, direktīvu administrīvās sadarbības ziņā, pie kuras jau iesāk strādāt Kovača kungs. Un E, kāda ir jūsu pozīcija attiecībā uz banku noslēpuma atcelšanu un automātisku informācijas apmaiņu kā vispārīgu noteikumu informācijas apmaiņā starp valstīm? E, kā arī, ko jūs esat iecerējis darīt, lai e, varētu izvairīties no trūkiem šajā direktīvā un vai ir jaunas iniciatīvas? Paldies! Divas minūtes atbildē, lūdzu. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pieņemt likumdošanu jautājumos, kas saistīti ar sadarbību nodokļu jomā. Es uzskatu, ka jautājums par automatizētu informācijas apmaiņu ir ļoti svarīgs. Un man nav šaubu par to, ka tas ir jāvirza uz priekšu, un jūs ļoti labi zinat, ka mēs esam panākuši jau labu progresu. Sarunās par šo priekšlikumu. Un patiesībā vēl ir tikai divas dalību valstis, kuras joprojām ir pret šo priekšlikumu, un kuras uh, gribētu realizēt šo pakotnes pieeju, ieskaitot uh, nolīgumu ar Lihtensteinu un citām mini valstīm Eiropā. bet eh, es domāju, ka jau šī mēnesī Ekofina padomu turpinās diskusijas par šo tēmu. un tad divas vēl atlikušās dalību valstis, es ceru, mums izdosies pārliecināt. Un es ceru, ka tās piekritīs nebloķēt balsojumu, lēm, uh, uh balsojumu par lēmumu šī jomā, kas attiecās uz automatizētu informācijas apmaiņu. Paldies, Emets kungs. Jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Es domāju, kā jau jūs sacījāt, ir piemērots brīdis, un Eiropas pilsoņi negribēs saprast to, ka dalība valstis ir pret informācijas apmaiņu un sadarbību, kā arī kā arī nodokļu sistēma. Tāpēc paldies jums par atbildēm. To to Tātad jums nav obligāti jāatbild, ja nu vien jūs nevēlties, komisāra amata kandidāta kungs. Labi, tad pēdējais jautājums tāds partija grupas vārdā no Ferberkunga. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kamatandidāta kungs. Mēs daudz jau esam dzirdējuši par krāpniecības apkarošanu nodokļu jomā bet jūs esat atbildīgs ne tikai par krāpniecības apkarošanu, bet arī par nodokļu tiesībām kā tādām, nodokļu sistēmu kā tādu. Te ir tēmas par harmonizāciju vai spēcīgāku Eiropas harmonizāciju, es gribētu pieminēt arī attiecībā. Uz eh, PVN reformu es gribētu pavisam konkrēti uzzināt, kad jūs nāksiet klajā ar konkrētiem priekšlikumiem attiecībā uz šiem nodokļiem, jo bez komisijas priekšlikumiem Lisabonas mm, līguma kontekstā nekas nenotiek. Paldies. Reply, please. Atbildu lūdzu. Tātad par CCTB Es domāju, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumu pēc iespējas ātrāk, jo mums ir jāpabeidz ietekmes izvērtējums par atsevišķiem elementiem CCCTB, un šis ietekmes eh, izvērtējums, kad būs pabeigts, tad attiecīgi es ceru, ka šis priekšlikums tiks iesniegts. Un es domāju, ka šis lēmums par kopējo korporatīvo nodokļu bāzi vai CCTB ir uh, koleģiāls lēmums, ko pieņems komisāra kolēģija. Ja es pareizi jūs sapratu, tad jūs vaicājāt man par PVN reformu. Tad šeit uh, mūsu nolūks vai iecere ir izstrādāt pilnīgi jaunu PVN stratēģiju, kas uh, ļaus atrisināt iepriekšējā stratēģijā neatrisinātos jautājumus. Un kas ļaus izveidot tādu noteiktu konkrētu PVN sistēmu, ņemot vērā šīs sistēmas attīstību nākotnē, kur mēs ņemt vērā uh, tās mācības, ko guvām no iepriekšējās stratēģijas realizēšanas, bet mēs redzam, ka mums ir nepieciešams pilnīgi jauns redzējums, jauna vīzija. Un mandāta perioda sākumā mēs nāksim klajā ar priekšlikumu par jaunu PVN stratēģiju. Turpinājums. Paldies, es palikšu pie PVN. Komisārs Monti savulaik paziņoja, ka Un nu, tagad tika radīts Eiropas iekšējais tirgus, tas varēja būt 96. gadā attiecībā uz PVN. Viņš sacīja, ka ja te ir jādarbojas izcelsmes valsts principa, Monti vairāk nav amatā, un šie laiki ir pagājuši. Vai jūs varēsiet īstenot šo priekšlikumu, kas nāca no 90. gadu sākuma komisijas puses? Paldies. Vienu minūtu atbildēju, lūdzu. Paldies! Jūs zinat, ka patreiz mums ir pagaidu PVN sistēma vai pārējais perioda sistēma. Tā jau darbojas visai ilgu laiku, kā jau pagaidu sistēma, bet jaunie lēmumi nodokļu jomā it īpaši tie, kas attiecās uz PVN piemērošanu no, pakalpojumiem, uh, Eh, vairāk ir vērsti uz eh, principa piemērošanu pēc pakāpojuma saņemšanas vietas, nevis pakāpojuma izcelsmes vietas. Un katrā ziņā mēs noteikti risināsim šo jautājumu, ņemot vērā jaunāko attīstību PVN jomā. Paldies! Tad mēs esam pabeiguši imko daļu, un tagad došu vārdu Harbor kungam, lai turpinātu ar inko sesiju. Paldies Bauskundzei, un Es gribētu pateikties par mums doto iespēju un nedaudz pārorientēt šo uzklausīšanu, jo mūsu darbs kā iekšējā tirgus komitejai ir tieši tajā jūsu atbildības jomā, kas attiecās uz muitas uniju. Un ja mēs paskatāmies uz jūsu mandātu no Brozo kungu, tad mums ir prieks redzēt, ka strateģiskais ietvers muitas savienībai kas attiecās tehnoloģijas, informāciju izmantošanu, uh, Eh, ir minēts kā viens no jūsu galvenajiem mērķiem. Un man ir liels prieks, ka šodien ir ļoti daudz manas komitejas locekļi šeit, lai uzdot jautājumus par šo jūsu mandātu sadaļu. Un man ir runātājs saraksts. Pirmais runātājs no tautas partija grupas būs Kohols kundze, pēc tam Štailers kundze no sociāls demokrātu grupas, un mēs e, ievērosim to pašu kārtību kā iepriekš. Viens minūtes jautājumam, viena minūte atbildē, viens minūtes papildus jautājumam, viena minūte atbildē. Tad Kohārds kundze lūdzu. Paldies! Lielākā daļa no mums saprot, ka, lai samazinātu siltumnīcas e, gāzu emisijas, mums ir nepieciešama kopīga pūliņa dalību valsts, kas uh, ir pieņēmušas, teiksim, savus pasākums, un mēģinām nevajadzētu ciest no uh, negodīgas konkurences ārpus Eiropas Savienības. Un uh, ja Kopenhāgenes kop rezultāti tiks interpretēti tā, ka mums ir vēl jāpaaugstina mūsu mērķi no 20% uz 30%, šo situāciju varētu vēl pasliktināt. Mēs esam apsprieduši priekšlikumu par oglekļu nodokli, un vai komisija ierosinās šādu nodokli, un vai jūs uzskatāt, ka šis nodoklis varētu dot kādu labumu, ņemot vērā to, kādas ir Eiropas Savienības tirzniecības attiecības un situācija globālajā tirgu, vai jūs uzskatat, ka mums vajadzētu palielināt šo mērķi no 20 uz 30 procentiem, un visbeidzot, vai jūs uzskatat, ka ir teikt, tikuši veikti pietiekami pētījumi par eventuālajām negatīvajām konsekvencēm šādam lēmumam? Pirms Semetskungs atbild, es gribētu lūgt ievērot klusumzālē. zālē un gribētu atgādināt komitejas locekļiem, ka mēs runājam par muitas savienību. Es uh, izrādīšu iecietību uh, iepriekšējai runātājai, bet es gribētu lūgt ievērot tātad šo tematisko sadalījumu. Bet es Kohals kundzei neļaušu uzdot papildus jautājumu par šo tēmu. Atbilde. Paldies. Liels paldies. Tad mēs joprojām runājam par nodokļiem. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi strādāt pie tā saucamo zaļo nodokļu jomas un enerģētikas nodokļu direktīva būs viena no manām pirmajām prioritātēm manā darbā ar nosacījumu, ja jūs apstiprināsiet man šim amatam. enerģētikas nodokļu direktīvā ir iekļauts jautājums arī par CO2 emisiju nodoklu. Un te mēs it kā nodalām enerģētikas elementu no CO2 elementa šajā direktīvā. Es domāju, ka tas palīdzēs mums teiksim, raidīt šos signālus ar cenu palīdzību. Jūs pieminējāt jautājumu par pārobežu emisiju noplūdēm. Tas, protams, ir svarīgs jautājums, nopietns jautājums, un es esmu gatavs pie tā strādāt, lai tiktu panākt starptautiski vienošanās par to. Tajā pat laikā komisija patreiz veic ietekmes izvērtējumu analīzi par šo situāciju, un tad, kad šī analīze būs pabeigta, tad mēs būsim gatavi nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Paldies! Thank you very much. Uh, Paldies! Stailers kundze, lūdzu. Paldies. Vai Korhols kundze nesaņems vēl vienu minūti? Nē, es neļauju, tāpēc, ka viņi nepa, nu, neuzdeva jautājumu par muitas savienību. Paldies, Harbor kungs, un paldies, komisāri, ka amat kandidātam. Es gribētu pajautāt par uh, Eiropas Savienības rīcības plānu eh, viltošanas apkarošanai. Mēs komitejā runājām par to, cik nopietna problēma ir eh, saistīta ar medicīnas produktu viltošanu, un to, ka šādiem viltotiem produktiem ir ļoti liels potenciāls nodarīt lielu kaitējumu vai pat nogalināt Eiropas Savienības iedzīvotājus. Vai es varu būt droši, ka šis jautājums tiks risināts Eiropas Savienības pret viltošanas rīcības plānā? Šemets kungs, lūdzu. Paldies. Protams jautājums par um, preču viltošanu ir ārkārtīgi nozīmīgs. Manā portfelī, un es centīšos arī ātri īstenot šo te viltošanas apkarošanas rīcības plānu 2009-2012 gadam. Tur ir iekļauti dažādi noteikumi saistībā ar uh, grozījumiem likumdošanā, dažādi operatīvie jautājumi, sadarbība ar uh, nozari, un es esmu gatavs pētīt visas šīs te iespējas rīcības plānā, visas pozīcijas rīcības plānā, lai panāktu progresu preču viltošanas apkarošanā, tīpaši attiecībā uz medicīnas produktu viltošanu. Es domāju, ka tie ir īpaši bīstami iedzīvotājiem un uh, Mums ir jāizstrādā arī riska novērtēšanas sistēmas, kas ir orientētas tieši uz eh, šādiem ārkārtīgi eh, jūtīgiem produktiem, tieši tādām precēm, kas var kaitēt mūsu iedzīvotāju veselībai. Līdz ar to es pavisam noteikti strādāšu šajā virzienā. Mrs. Stāles, supplementary. Stāles kundzei papildi jautājums. Paldies, Hārbor kungs. Jūs pieminējāt, ka Eiropas Savienības viltošanas apkarošanas plāns ies līdz 12. gadam, bet kāds ir, kāds ir jūs, ko jūs paredzat pēc šīta 12. gada? Well, I think that uh, one important uh, area is. Es gribu norādīt, ka svarīga joma ir panākt vienošanos starptautiskā līmenī par e, pretviltojumu jautājumiem. Tā ir jau eh, nolīgumi, kas ir noslēgti, un viens pavisam nesens bija ar Ķīnu par eh, konkrētiem jautājumiem, bet, manuprāt, e, cīņa pret viltojumiem ir globāls jautājums, Un šeit ir iesaistītas ne tikai muita, šeit ir iesaistīta ne tikai muita. Manuprāt, nākotnē mums ir jādomā par kopīgiem e, darba plāniem iesaistot gan starptautisko pusi, gan arī citas institūcijas, kas ir saistīts ar cīņu pret vilt, e, viltojumiem pasākumiem. Uh, lai mums varētu būt koordinēti pūliņi globālā līmenī eh, saistībā ar cīņu pret izstrādājumu viltošanu. Paldies, nākošais jautājums. To uzdod Vanderkamps. Eh, priekšsēdētāji, paldies. Man ir jautājums par attiecībām starp attiecībām. Jautājums par attiecībām starp Olaf un muitas un nodokļu ģenerāla direktorātu. Šorīt mēs runājam jau par īpašu Olaf pozīciju, bet praksē mana tautas partijas grupa saskars ar problēmām jūsu portfelī runājot par atbildību attiecībā pret Olaf no vienas puses un muitas eh, ģenerāldirektorātu no otras puses. Kā jūs domājat šīs abas atbildības īstenot prāksē? Tas ir mans jautājums priekšsēdētāji. Paldies. Es, ja pareizi sapratu, jūs domājat par iespējamu interešu konfliktu manā amatā. Un es varētu jums tikai norādīt, ka neredzu nekādu iespēju interešu konfliktam starp eh, savā, savā portfelī konkrēti starp eh, Olaf un nodokļiem, jo nodokļi attiec uz likumdošanas attīstību, kā arī likumdošanas eh, ieviešanu un uzraudzību savukārt. Eh, likumdošanu ievieš dalību valstis. Tādējādi. Uh, fight, uh, actually... Ir ģenerāla direktorāta interesēs uh, šāda sadarbība un pret eh, krāpšanas sadaļa būtu kā vienojošā manā portfelī, kas saista dažādās daļas, kas ir saistītas ar nodokļiem, muitu un arī Eiropas Savienības līdzekļu tēriņiem. Tāpēc es gribu sacīt, ka nav nekāda potenciāla interešu konfliktam manā amatā Un ja mēs skatīsim pašreizējo pozīciju portfelī, tad riski iespējamam interešu konfliktam citos portfeļos varētu būt, būt lielāki nekā mana amata gadījumā. Vandekam kungs papildi jautājums. Paldies priekšsēdētāji, bet tieši to es gribu pateikt. Ja komisija saka, ka e, taks nodokļu ģenerāla direktorā cīņās pret krāpniecību un tajā pašā laikā Olaf e, šajā pašā jomā nodarbojas ar tieši šo pašu jautājumu, tad kāda ir attiecība starp abām izmeklēšanām un pie kuras pozīcijas tad jūs pieturēsieties? Uh, here... Atbild šeit būtu ļoti skaidra. Mums ir jānodrošina pienācīga sadarbība starp institūcijām cīņā pret uh, krāpniecību, un mums ir informācija apmaiņas sistēmas. Jautājumus, kas ir saistīti ar cīņu pret krāpšanos un darbībām, ko veids vai nu Olaf vai mūsu ģenerāla vai no, nu, eh, nodokļu ģenerāla direktorāts. lai varētu efektīvi izmantot resursus. Tādā veidā nodarīts darbs šobrīd, un tas neizrais nekādas specifiskas problēmas šajā jomā, un es ceru, ka tas varētu būt arī e, turpināties tā nākotnē. Nākošais e, šaudamās ar kundze uzstājas jau otro reizi, bet kā IMCO komitejas eh, deputātē. Du skriver i din øh, skriftlige... Øh... Komisāra amat kandidāts, jūs savās rakstiskajās atbildēs rakstat, ka muitas politikā iedzīvotāja groš, drošība jums ir izšķiroša, un atbildē uz Stēlers kundas jautājumu jūs sacījāt, ka uh, ir jānotiek kaut kādai rīcībai pret viltojumiem, bet pavisam konkrēti, ko tad īsti jūs darīsiet, kādas iniciatīvas jūs spērsiet, lai, piemēram, veicinātu dialogu ne tikai ar Ķīnu, bet arī ar Krieviju, ASV un citām valstīm, jo šeit tieši ir runa par uh, iedzīvotāju drošību, ja šāds viltots preces nonāk tirgu. Šemets kungs, lūdzu. Um. Es domāju, ka Ļoti liels progress jau ir panākts. Runājot par attiecībām starp Eiropas Savienību Ķīnu, varbūt ir mazāk progresā Krievijas gadījumā, bet eh, mums vajadzētu turpināt sarunas un nonākt pie vienošanās ar Krieviju par konkrētiem jautājumiem tādiem kā nu, narkotiku prekursori, citas vielas un Ķīnas gadījumā. Ir no, sadarbības nolīgums ar Ķīnu un ļoti labi projekti, kuri tūlīt tiks arī piedāvāti, kā piemēram viedtransporta savienība. Uh, autorizētu ekonomisku organizāciju atzīšana un ja mēs varētu nonākt līdz savstarpējai atzīšanai, tad tas krietni vien eh, varētu palielināt preču piegādes ķēdi un garantēt piegāžu drošību e, no viena gala līdz otram. Un tas būtu, tā būtu komisijas prioritāra politika nākotnē. E, Šāda Mezers kundze. Er Paldies. Jā, es domāju arī, ka daudz kas jau ir noticis, bet jebkurā gadījumā bīstamās preces, kas nonāk kopienā, uh, to kļūst aizvien vairāk. Ko jūs darīsiet kopā ar citiem komentāriem? Protams, viņi arī kaut ko darīs lietas labā. Un, piemēram, ko jūs darīsiet pret to, lai Eiropas tirgū nenokļūtu šādi produkti? Kāda būs jūsu sadarbība ar citiem komentāriem, lai panāktu lielākas garantijas un drošību šajā jomā? Yeah, I think that uh, you are totally right. Uh, that there... Es domāju, ka jums ir pilnīgi taisnība, ka ir eh, vairāk komisāri iesaistīti šo jautājumu risināšanā, un ne tikai viens vien ģenerāldirektorāts, bet vairāki. Un mēs eh, jauno komisāru starpā apspriedām to, kā strādāsim jaunajā komisijā, un viens no veidiem būtu tā saucamo ad hoc grupu izveidošana konkrētiem jautājumiem. Un taiskaitā arī cīņas pret viltojumiem un intelektuālā īpašuma aizsardzības eh, jautājumi būtu svarīgi, ad hoc, kuros ad hoc grupas tiktu izveidotas un mēs varētu piedāvāt konkrētas politikas šajās jomās. Nākamais jautājums to uzdod Bāstos kundze un pēdējo e, Kreitsmar kungs, bet tagad Bāstos kundze no tautas pārtīs. Paldies, e, priekšsēdētāji! Es gribētu runāt par cīņu pret viltojumiem, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs faktors, kas ietekmē tirgus drošību un uzticību tirgumu. E, un medikamentu gadījumā ļoti smagi var atsaukties uz pilsoņu veselību. E, un tā ir ārkārtīgi negatīva parādība Eiropas ekonomikā. Un jautājums, kas ir saistīts ar muitas politiku. Vai jūs komisijā esat paredzējis jaunas iniciatīvas cīņai pret viltojumiem, jo līdz eh, šim eh, veiktie pasākumi ir mazliet neskaidri. Es gribētu, lai jūs eh, skaidrāk izteiktos par pieņemtajiem pasākumiem un kāds tad ir to kalendārs, kad konkrēts tiks uh, E, tiks ieviests e, tālāk, kāda formula tiks īstenota, lai īstenotu rīcības kodeksu. Un visbeidzot, vai jūs saskatāt problēmas e, regulas izpildē? Šemets kungs, lūdzu. Paldies par jautājumu. Kā es jau pieminēju, atbildot uz vieno no iepriekšējiem jautājumiem, cīņa pret viltojumiem nav tikai un vienīgi par muitas jautājumiem atbildīgā komisāra, komisāra joma. Tas ir daudz plašāks jautājums, un mums ir jāraugās, lai būtu laba sadarbība starp dažādām politikas jomām, starp eh, visiem komisāriem, uh, kas attiecas uz muitas pusi, es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi Tad, kad mēs izstrādājam riska analīzes sistēmas, pienācīgu uzmanību pievērst šīs sistēmas ietveros tieši jautājumiem, kas skar viltošanas apkarošanu un eh, riska analīžu sistēmas ir jāuzlabo. Tāpat ir jānodrošina laba informācijas apmaiņa starp eh, dalību valstu iestādēm attiecībā uz tieši šo te viltoto preču pārvadāšanu. Un es domāju, ka te mēs tiešām varam pat panākt papildus progresu, kas attiecas uz muitas kodeksu īstenošanu. Jā, tas ir diezgan liels izaicinājums, bet no otras puses es domāju, ka mums, mūsu kopējās interesēs ir to īstenot saulēcīgi līdz 2013. gada jūnijam, jo muitas kodeks ietver sevī daudz tādu noteikumu, kas ļauj vienkāršot uzņēmējiem darbību. Tur ir arī iekļauts e-muitas princips un daudzi citas jauns iniciatīvas. Piemēram, arī šī loga iniciatīva, kas ir ārkārtīgi nozīmīga. Bastos kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kandidāts sacīja, ka ir arī citi komisāri, kur ir atbildīgi par viltošanas apkarošanu. Vai jūs esat jau ticies ar šiem kolēģiem, lai mēģinātu panākt koordinātu rīcību cīņā pret preču viltojumiem? Mums ir bijušas vairākas tikšanās reizes, tāpat arī semināri, kuros ir piedalījušies komisāra amatu kandidāti. Tas notika vēl pirms uzklausīšanu sākšanās. Un šajās tikšanās reizēs mēs runājām par to, kā koordinēsim savu darbību nākotnē. Un tieši šis sadarbības un koordinācijas jautājums tika uzsvērts kā ļoti nozīmīgs. Es jau pieminēju, ka mēs esam nolēmuši izveidot īpašās grupas dažādu jautājumu risināšanai, un, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, lai grupā darbotos, teiksim, iekšējā tirgus komisārs un citi komisāri, kuri varēs apspriest kopīgo politiku konkrētajā jomā. Un tagad Kroicman kungs, kurš ir pēdējais pārstāvs no iekšējā tirgus komisijas. Komisāra amata kandidāti, mēs tikko runājām par viltojumiem, kas eh, tiek ievest Eiropas Savienības tirgū. Jūs jau zināt, cik ļoti svarīgi te ir šie te riska faktori attiecībās precēm, kas tiek ievests un kas neatbilst Eiropas Savienības drošības standartiem. Kā varētu savstarpējo rīcību koordinēt nacionālās muitas iestādes, lai izvairītos, ka šādas viltotas preces nonāk iekšējā tirgū? Uh, Mēs arī uzskatām, ka ir nepieciešams ieviest eh, tādu vispārīgu uzraudzības iestādi, kuras darbība tiktu veicināta visā savienībā. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi atcerēties, ka tie tiek finansēti dažādos līmeņos. Līdz ko produkts nonāk Rotterdamā, tas atrodas iekšējā tirgu. Komisāra amata kandidātam vārds lūdzu. Es domāju, ka muitas kodeks, modernizētais muitas kodeks dod ļoti labu iespēju panākt būtisku progresu šajā jomā. Un um, centralizētā atmuitošanas procedūra uh, kas šobrīd tiek izstrādāta, būtībā ir tāda kā revolūcija konkrētajā jomā, jo tad, kad sistēma tiks īstenota, tad tirgotājiem nevajadzēs viņš vienkārši varēs iesniegt visus nepieciešamos dokumentus pašmāju muitas iestādē, un tas viss būs vienkāršāk. Un tāpat ir arī idejas, ka muitas jomā šīs te jaunās muitošanas sistēmas efektīvāk ieviest un, teiksim, saistībā ar akcijas nodokļiem un tā tālāk, lai tik tiešām ieviestu tādu centralizētu klīringu sistēmu visā šajās jomās, lai šis te tirgotājs varētu vienkārši risināt šos jautājumus ar savas valsts iestādēm. Attiecībā uz šādiem produktiem ir nepieciešams ļoti tādi lieli pūliņi no dalībvalsts puses, gan operatīvajā ziņā, gan koordinācijas ziņā. Un es domāju, ka īstenojot uh, uzraudzību un eh, šī procesa vadību un eh, progresu vadību. Sakojot līdz kāds ir progress, mēs varēsim eh, nodrošināt labāku koordināciju starp tām iestādēm, kas darbojas gan muitas jomā, gan citās jomās, kas ir saistītas ar starptautisko tirdzniecību. Kreutzmann kungs lūdzu ja mums ir dažādas uzraudzības sistēmas, piemēram, Vācijā, Atsevišķās eh, pavalsts ir atbildīgas par šo uzraudzību. Citās valstīs tas ir centrāli organizēts tirgus uzraudzība, ir, ir atšķirīgi un ir arī nepilnības. Ko jūs darīsiet lietas labā, lai panāktu uzlabojums atsevišķās dalībvalstīs tieši tirgus uzraudzības jomā? Well, uh, of... Protams, mēs nevaram Eiropas Savienības līmenī iejaukties dalību valstu iekšējā situācijā, un dalību valsts ir brīvas izveidot savas sistēmas tā, kā tās to uzskata par vajadzīgu. Es domāju, ka mūsu mērķis ir neraugoties uz to, cik sistēmas ir atšķirīgas, nodrošināt pienācīgu koordināciju un attīstīt šīs te informācija tehnoloģija sistēmas. Es domāju, ka tie ir tie būtiskākie instrumenti, kas palīdz izveidot lai nodrošinātu koordināciju starp dalību valstu iestādēm un mans nodoms ir mēģināt šo procesu atvieglot. Protams, ir e, dažādas iespējas, teiksim, izveidot kaut kādas kopīgas muitas sistēmas, bet varbūt, ka tā ir jau tāda tālāk nākotne. Šobrīd tas vēl nav aktuāli Eiropas Savienībā. Liels paldies! maniem kolēģiem, paldies komisāra amat kandidātam, un tagad es nodošu vadības grožus atpakaļ budžeta kontrols komitejas priekšsēdētājiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu vēlreiz dot vārdu komisāra amata kandidātam, ja viņš vēlas vēl 5 minūtes izteikties. Lūdzu. So, thank you very much. Paldies, godātie deputāti, par jūsu jautājumiem, kurus jūs uzdevāt šīs uzklausīšanas laikā. Es domāju, ka tas tiešām bija dialogs starp komitejām un mani, un kā tādu es to arī redzu, un es ļoti ticu tam, ka šāds atvērts dialogs ir svarīgs un nepieciešams, lai atrisinātu problēmas un izpildītu tos uzdevumus, ar ko Eiropas Savienība saskaras. Protams, es, man situācija nebūtu nav viegli, jo man nācās uh, tad atbildēt uz eh, triju komiteju deputātu jautājumiem, ar kurām man būs jāsadarbojas, bet es gribētu norādīt uz jau iepriekš eh, ļoti veiksmīgu sadarbību ar budžetu komiteju, jo es patreiz esmu atbildīgs par budžetu jautājumiem. Katrā ziņā es izmantošu eh, šo sadarbības gara pieredzi, tālāk izmantojot uh, savā sadarbībā ar budžeta kontrolas komiteju, iekšējā tirgus komiteju un ekonomikas un monetāro lietu komiteju. Šodien es dzirdēju ļoti daudz labu jautājumu, kas savukārt ļaus man nāk klajā ar jaunām idejām un jauniem priekšlikumiem nākotnē. Jo es piekrītu tam, ka vēl ir daudz jautājumu, kas jāatrisina Eiropas Savienības izdevumu sakarā, un es esmu gatavs strādāt ar jums kopā, jo tās koncepcijas, kas tiks ierosināts, nebūs, nebūs vieglas un viennozīmīgas. Un pēc diskusijām un vienošanās man būs nepieciešams jūsu atbalsts, lai šos priekšlikumus virzītu tālāk. Vēl sarežģītāka situācija eh, veidojas nodokļu un muitas jomā, jo Balsojot par šiem jautājumiem, mums ir nepieciešams vienbalsīgs balsojums. Un šeit jūsu atbalsts būs jo īpaši svarīgs, tīpaši tad, kad mēs nāksim klajā ar jauniem priekšlikumiem, kas paredz iekšējā tirgus padziļināšanu, nodokļu paradīžu apkarošanu un tā saucamo zaļo nodokļu ieviešanu. Tā kā patreiz tiek gatavots daudz idejas, projekti. Un, kā es teicu, esmu gatavs cieši sadarboties ar jums, esmu atvērts jaunām idejām, esmu gatavs apmainīties ar informāciju jautājumos, kas saistīti ar manu uzticēto mandātu. Un es ļoti ceru, ka šī vēlme Sadarboties ļaus mums nonākt pie lēmumiem, kas savukārt veicinās Eiropas Savienības attīstību. Paldies!